So, good afternoon. Maybe we can start. Labdien! Varbūt varētu sākt darbu. Mums ir ļoti plaša darba kārtība, kas ir paredzēta šai pēcpusdienai un rītdienai. Like to have your approval. Vispirms es eh, gribētu, lai jūs apstiprinātu šīs dienas darba kārtību. Vai jūs piekrītat? Labi, paldies! Un eh, tad es eh, Zinu, ka jūs noteikti esat eh, paskatījušies uz 12. Eh, aprīļa protokolu. Vai mēs varam apstiprināt šo protokolu? Labi, liels paldies. Tagad priekšsēdētājs paziņojumi. Varu sākt ar eh, ļoti labām ziņām. Es sirsnīgi sveicu Mariju Pačiču, kura ir jaunā mūsu komitejas sekretariāta vadītāja. Es un arī noteikti jūs visi labprāt ar viņu sadarbosieties Un, protams, mums ir vajadzīgs arī jūsu atbalsts, lai mēs varētu nodrošināt ērtu un uh, ātru sekretariāta darbību. Tagad pārējie paziņojumi. Es varētu atkārtot to, ko ir paziņojis uh, parlamenta prezidents Šulcs. Saharova laureāte Asmamas Pust, kas ir um, sieviete no Ēģiptes, ir tikusi apsūdzēta par to, ka viņa it kā ir apvainojusi cilvēku, ko viņa īstenībā nemaz nepazīst. Tā rezultātā viņai ir eh, piešķir, piespriests viena gada cietumsots, ko viņa tagad ir veiksmīgi apelējusi. Viņa arī pavēstījusi parlamentam, ka viņa un arī viņas eh, advokāts ir ļoti augstu novērtējuši Eiropas parlamenta sniegto atbalstu. Eiropas delegācija Kairā ir eh, kontrolējusi un arī apmeklējusi uh, tiesas sanāksmes, tiesas sēdes, un eh, tas ir daudz palīdzējis. Tagad eh, par, eh, par ap, cilvēktiesību apakškomitejas vizīti uz Jemenu. Esam tikušies ar pārstāvjiem Jemenā, lai īpašu vērību piegrieztu piešķirtajiem nāves sodiem, it īpaši runa par nāves sodiem, kas ir piešķirti nepilngadīgajiem. Uh, mūs informēja par eh, to, kā šī eh, situācija turpināsies. Tagad nedaudz pastāstīšu par plenārsesijas darbu Strasbūrā. Vēlētos jums atkārtināt, ka esam pieņēmuši rezolūciju par Gvinēju Bisavu. Šajā rezolūcijā mēs pievērsām uzmanību 12. aprīļa militāriem apvērsumam, kas notika vienu dienu pēc uh, vēlēšanu kampaņas sākšanās eh, prezidenta vēlēšanu otrajā kārtā. Eh, Gvinēja Biso ir viena no nabadzīgākajām eh, valstīm Rietumā Afrikā, un mūsu rezolūcijā mēs arī aicinājām, lai tiek atjaunotas un garantētas pamattiesības, it īpaši vārda un preses brīvība, pulcēšanās brīvība un brīvas pārvietošanās e, tiesības. Tāpat arī Eiropas Savienības delegācija turpina sekot līdzi notikumiem. E, Mums bija arī rezolūcija par Tībetu un par Sudānu un par Dienvidu Sudānu. Tā kā uh, situācija Tībetā ir iekļaut arī mūsu darba kārtībā, tad es uh, eh, neiedziļināšos eh, šajā jautājumā, jo mums būs iespēja to apspriest vēlāk. Tāpat arī bija rezolūcija par Kongo Demokrātisko republiku. Šajā rezolūcijā tika nosodīta uh, cilvēktiesību neievērošana, tā skaitā masveida uh, izvarošanas, kas notika 2011. gada vēlēšanu laikā. Tāpat arī mēs aicinājām uh, atbalstīt tiesību aizsardzības iestāžu darbu, cīnoties pret uh, cilvēktiesību pārkāpumiem. Tāpat arī mēs paudām uh, atbalstu cilvēktiesību aizstāvjiem un žurnālistiem, kritizējām diskrimināciju pret sievietēm. Cilvēktiesību komiteja gatavo vizīti uz Kongo Demokrātisko republiku. Tā notiks oktobrī, un šī rezolūcija ļoti palīdz vizītes sagatavošanā. Tajā pašā laikā mēs arī lasām presē, ka nestabilitāte Kivu reģionā Austrum Kongo ir vien palielinās, ir arvien vairāk bēgļu, un tieši tāpēc mums arī ir jāvēro šī situācija. Tāpat arī mums bija rezolūcija par sieviešu dzimumu orgānu izkropļošanu. Uh, Tā bija spēcīga rezolūcija. Mēs aicinājām arī aizstāvēt bērnu tiesības, un tīpaši mēs aicinājām komisiju pievērst uzmanību sieviešu dzimumu orgānu izkrāpļošanai, ņemot vērā, ka mums ir jāgatavo tāda vispārēja stratēģija sieviešu tiesību aizstāvībai. Tāpat arī mēs gatavojamies ANO rudens ģenerāla asamblējai un gatavojam īpaši sadaļu par cilvēktiesībām. Mums bija arī steidzamas rezolūcijas par eh, situāciju Sahels reģionā. Tāpat arī mēs eh, paudām eh, savas bažas par situācijas pasliktināšanos šajā reģionā, un it īpaši mēs pievērsām uzmanību situācijai Malī. Aicinājām Malī varas iestādes un arī atbrīvošanās kustību panākt um, mierīgu un ilgspējīgu risinājumu, darot to ar konstruktīvu dialogu palīdzību. Tāpat arī mēs vēlējāmies runāt ar Sahā reģiona valstīm, ar uh, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un uh, dažādām nevalstiskām iestādēm, tā lai mēs varētu um, rast uh, Eh, konfliktiem, eh, kas ir radušies šajā reģionā, risinājumu. Ja jūs atcerēsieties, tad šajā rezolūcijā bija iekļauta ļoti laba analīze par draudiem un par iespējamo bādu šajā reģionā. Tāpat arī mēs eh, pieņēmām rezolūciju par nesodāmību Filipīnās. Te bija runa par 2009. gada novembra 57 cilvēku masveida nogalināšanu un arī liecinieka nogalināšanu. Mēs uzskatījām, ka šis jautājums ir steidzams. Mēs vēlējāmies aicināt uh, Filipīnu valdību uh, aizstāvēt uh, viet, lieciniekus un arī īstenot programmas, lai vērstos pret nesodāmību. Strasbūras plenārsesijā mums bija uh, ļoti gara tikšanās ar Filipīnu vēstnieku, kur mēs runājām par šo jautājumu. Tagad par Irānas etnisko minoritāšu situāciju. Šajā rezolūcijā mēs it īpaši uzsvērām vairākus cilvēktiesību pārkāpumus pret eh, etniskajām minoritātēm. It īpaši mēs spriedām par uh, ekonomisko, sociālo un kultūras diskrimināciju. Uh, Mēs uzsvērām uh, eh, arī, ka Irānas Avasī arābu uh, kustības pārstāvi nesen ir tikuši arestēti un pavisam drīz notiks tiesas sēde. Mēs uh, pieprasījām, lai šī tiesas sēde būtu godīga, kas uh, atbilstu starptautiskajiem standartiem. Nekādā gadījumā nedrīkstētu pieļaut spīdzināšanu vai uh, sliktu attieksmi pret šiem cilvēkiem. Uh, Tāpat arī es eh, vēlētos vēst jūs uzmanību uz šodienas datumu. 20. jūnijas eh, ir, de, tiek dēvēts par uh, eh, Startautisko dienu cietumnieku aizsardzībai Irānai, un mēs arī aicinām atbrīvot cietumniekus Irānā. Uzskatu, ka cilvēktiesība apakškomiteja ir devusi labu ieguldījumu, atsaucoties uz pagājušajā nedēļā pieņemto rezolūciju. Vēl kāds jautājums. Cilvēktiesību pakotnē esam pieņēmuši rekomendāciju par īpašu pārstāvi cilvēktiesībās, kurš drīz tiks nozīmēts, viņu nozīmēs baronese Aštone. Mēs ceram, ka tas tiks darīts, un pavisam drīz mēs arī uzzināsim vairāk informācijas par šo jautājumu. 25. jūnijā notiks eh, ārlietu padome, un mēs eh, ceram, ka noteiktais laika termiņš arī tiks ievērots. Gadījumā, ja šis cilvēks tiks nozīmēts 25. Eh, jūnijā, tad mēs kopā ar ārlietu komiteju mm, organizēsim kopēju uzklausīšanu. Uh, Mēs eh, pārbaudīsim arī mūsu laika grafiku, bet visticamāk, ka šī sanāksme varētu notikt 11. jūlijā, tātad tā būtu apvienotā sanāksme ar AFET komiteju, kas notiks aiz slēgtām durvīm. Kon kontakta grupa tikās otru reizi, lai runātu par pārskatu. Šajā sanāksmē tikās vairāki deputāti, kas gatavo ikgadējo ziņojumus un arī eh, cilvēktiesību pārskatus. Šī sanāksme izrādījās ļoti produktīva. Bakovska kungs eh, piedalījās šajā sanāksmē no ārlē, ārējās darbības dienesta. Iepriekšējā sanāksmē bija klāt pārstāvi no komisijas, un mēs varējām apspriesties par to, kādas ir mūsu prasības un kas ir viņu darba kārtībā. Tika prezentēts arī dokuments par cilvēktiesību stratēģiju. Šīs dokuments ir tāda kā deklarācija, un lielākā daļa no mūsu rekomendācijām, ko sagatavoja pirmā kontaktgrupa, ir ņemtas vērā, tās ir atainotas šajā dokumentā. Taču mēs vēl ar vienu nesam apmierināti ar to, ka parlaments tiek pielīdzināts citām institūcijām, piemēram, ārējās darbības dienestām. Uh, Komisijai un dalībvalstīm nav iespējas oficiāli pieņemt eh, šādus dokumentus. Pašlaik mēs cenšamies rast atbalstu idejai, ka uh, parlamenta priekšsēdētājs kopā ar citu iestāžu vadītājiem varētu apstiprināt šo cilvēku tiesību pakotni. Tas noteikti būtu tāds uh, labs uh, rezultāts. Esam diezgan apmierināti arī ar uh, Eh, rīcības plāna saturu. Rīcības plāns ir trešais elements cilvēktiesību pakotnē. Nākamās kontaktgrupas sanāksmē mēs eh, izskatīsim šo jautājumu detalizētāk. Kā jau es minēju, pašlaik es eh, strādāju kopā ar Broka kungu pie vēstules, kas jau ir gatava, tā ir tikai jāparaksta, un to mēs sūtīsim Lēdijai Aštonai lai uh, parlamenta prezidents un viņa varētu kopīgi apstiprināt šo jauno ietveru cilvēktiesībām un demokrātijai. Pavisam nesen devos uz Tunisiju un Lībiju. Jāsaka, ka man bija ļoti intensīvas debatas Tunisijā, kur tikos ar uh, Eh, konstitucionālās asamblejas vicepriekšēdētāju, mm, kas ir sieviete, un es viņai uzdevu dažādus jautājumus, piemēram, kāda ir viņas vīzija par eh, cilvēktiesību ieteikumi uz jauno konstitūciju. Tunisiju eh, revolūcijā mm, uzsāka tieši nabadzības dēļ un mm, sociālo pabalstu trūkuma dēļ. Tas eh, nozīmē, ka sieviet, šī sabiedrība vēlas nodrošināt eh, tiesības uz darbu, tiesības uz mājokļiem un tā tālāk. Man bija liels eh, prieks tikties ar parlamenta deputātiem un arī šās komisijas locekļiem, kuri man minēja, ka viņi domā ne tikai par cilvēku cienīgu dzīvi, viņi domā arī par cilvēktiesībām un citiem jautājumiem. Viņi gatavoja sadarboties ar Venēcijas komisiju, lai strādātu pie sociālajām un kultūras tiesībām. Tāpat arī viņi vēlas iekļaut konstitūcijā mm, spīdzināšanas aizliegumu. Tāpat arī tiek runāts par tādām sarežģītākām lietām. Piemēram, es jautāju, kā jūs cīnīsieties par tiesībām uz dzīvību, un te bija, protams, runa par eh, nāvesoda aizliegumu. Man bija interesanti dzirdēt, ka eh, personīgi šie cilvēki varētu iestāties par moratoriju, bet uh, kopumā sabiedrībā ir uzskats, ka uh, tas neatbilst viņu reliģijai. Tā tad man bija ļoti interesanti runāt Tunisijā par jaunās konstitūcijas izstrādi. Viss, ko viņi gatavo, protams, nesasaucas ar to, kas notiek Lībijā, jo Lībija varbūt nav bijusi tik tālu savā attīstībā kā Tunisija. Kaimiņu valstis skatās, ko Tunisija dara, un iespējams, ka Tunisijas konstitūcija būs tāds kā piemērs pārējām valstīm. Lībijā, protams, situācija ir ļoti sarežģīta. Man tas ir jāsaka, tāpēc, ka cilvēki, ar kuriem mēs tikāmies, proti ārlietu ministra vietniece, kas ir arī sieviete, un mm, profesori tieslietās un strādā konsolājā komitejā. Viņam stāstīja, ko valdība gatavojas darīt un ko viņi gatavojas darīt. Taču ir jāatcerās, ka drošības situācija ir pavisam savādāka. Drošību nevar garantēt pat Tripolē. Mēs pat nedaudz no tā cietām, tāpēc, ka lidosta bija slēgta. Taču, ja jūs sekojat līdz ziņām, piemēram, par ICC personāla arestiem Lībijā, tad ir skaidrs, ka varas iestādes sākumā pat īsti nezināja, kas apcietināja šos cilvēkus un kur viņi atrodas. Uzskatu, ka tā ir vislielākā problēma. Tātad pirmām kārtām tas ir drošības jautājums. Gatavošanās vēlēšanām jau notiek, tā ir notiek pilnā sparā, iespējams tas, no, tās notiks jau 11. jūlijā. Daudz cilvēki jau ir reģistrējušies, taču drošības jautājums vēl ar vienu nav atrisināts. Tāpat arī pastāv citas problēmas, piemēram, verdzība migrantu vidū. Tāpat arī tiek veidota komiteja, kas strādās pie pārejas drošības, pārejas tieslietu jautājumiem. Tad, tad visi šie jautājumi pašlaik ir aktuāli Lībijā. Vakar ārlietu komitejas sanāksmē es dzirdēju eh, starptautiskās krimināltiesas pārstāvi, un eh, atkal parādījās jautājums par šo četru uh, personāla darbinieku arestu. Arī Aštons kundze seko līdzi šī notikuma attīstībai, proti eh, četru darbinieku arestam, un Čiolos kungs, kā arī viņa kolēģi, darīja visu iespējamo, lai palīdzētu tā, lai šie darbinieki varētu tikt atbrīvoti. Protams, viņi arī uzsver, ka pastāv tiesisks pienākums atbrīvot šos cilvēkus, taču, kā jau es minēju, gandrīz visos gadījumos, ja nav kontrols pār tiem, kam ir ieroči, kuriem ir liela militāra ietekme, tad eh, pagaidu valdībai patiešām sarežģīti rīkoties. Jā, tāpat arī man eh, bija tikšanās Strasbūrā kopā ar sieviešu komitejas priekšsēdētāju ar desmit ASEAN valstīm - Mjanma, Laosa, Vietma, Kambodža, Indonēzija, Bruneja un daudz dažādu valstu. Tas bija ļoti interesanti, tāpēc, ka mēs runājām par cilvēku tiesību universālumu, mēs runājām arī par steidzamības jautājumiem. Protams, nepastāja pilnīga viedokļa vienprātība, taču mēs vienojāmies, ka šo dialogu ir jāturpina. Mēs arī atlasījām vairākus jautājumus, pie kuriem vajadzētu vairāk pievērsties. Kādā no iepriekšējām sanāksmēm mēs uzdevām arī jautājumus komisijai. Proti Kinga Gala uzdeva jautājumu par Ungārijas, Rumānijas pilsoņu arestu Bolīvijā. Viņš tika arestēts 2009. gada aprīlī un atrodas apcietinājumā šajā valstī. Viņa māsa ieradās pie mums, un uh, viņa ir šeit. Varbūt būtu labi, jūs, ka jūs pastāstītu par to, kāda ir pašlaik situācija. Lielas paldies, uh, ka devāt man iespēju uh, ierasties uz jūsu sanāksmi un izteikties. Mans brālis Elotoašu ir Ungārijas pilsonis, un viņš tika arestēts 2009. gada 16. aprīlī Bolīvijā par to, ka viņš it kā mm, ir teroristu grupas dalībnieks. Kopš šīs dienas viņš atrodas apcietinājumā, ignorējot 36 mēnešu noteikumus, kas eh, apritēja 2012. gada 16. aprīlī. Viņš tika spīdzināts, viņam ir vajadzīga medicīniska palīdzība, un viņam arī netika dota atļauja sazināties ar savu ģimeni, netika nodrošināts arī tulkojums un uh, tiesiskā aizstāvība. Tāpat arī viņa tiesības uz eh, nevainīgumu prezumpciju tāpat arī tiesības uz uh, godīgu tiesu saskaņā ar starptautiskajām tiesībām tika pilnībā ignorētas no vietējā varas iestāžu puses. 2011. gada 21. decembrī darba grupā, kas strādā ANO pie arbitrāras uh, aizturēšanas gadījumiem, izdeva lēmumu attiecībā uz Bolīviju, sakot, ka Bolīvija ir pārkāpusi starptautisko cilvēktiesību deklarāciju vairākos punktos. Tošu kungs tika apstiprināts, tika apcietināts bez jebkāda ordera un atrodas cietumā nelegāli. Tieši tāpēc ANO pētījumu grupā un arī starptautiski eksperti aicina Bolīviju nekavējoties atbrīvot Tošu kungu. Uh, pašreizējā posmā es vēlētos aicināt apakškomiteju palīdzēt mums un sniegt atbalstu visos iespējamos veidos, lai nodrošinātu mana brāļa tiesības. Proti tiesības uz taisnīgu tiesu Bolīvijā un viņa lietas izskatīšanu. Tāpat arī es aicinātu šīs komitejas locekļus atbalstīt uh, steidzamības rezolūcijas pieņemšanu par šo lietu. Lielas paldies! Paldies par jūsu teikto! Kā jūs zināt, cilvēktiesību komiteja var izmantot eh, kādu metodi, proti izskatīt šo jautājumu šeit, un tāpat arī aicināt eh, Eiropas Savienības delegāciju Bolīvijā, sekot līdzi šīs situācijas attīstībai. Tāpat arī Politiskās grupas var apspriesties, bet šķiet, ka priekšlikums jau ir gatavs, un tad mēs varam paskatīties, vai šis jautājums tiks pieņemts kā steidzamības jautājums, kā steidzamības rezolūcija jūlija plenāra sesijā. Jebkurā gadījumā jūsu brāļu lietu mēs noteikti neaizmirsīsim. Un tagad, kā priekšsēdētājs, pēdējais paziņojums ir. Um, tas fakts, kā es apsveicu, ka 12. jūnijā Lēdija Eštona nāca klajā par, ar paziņojumu par pulcēšanās tiesībām Krievijas federācijā saistībā ar demonstrācijām un likumu pret tām. Lielā mērā tas ierobežo demonstrācijas un arī ir palielināti sodi, tā to saucamo nepaklausību. Aleksejs Navalnīs, e, opozīcijas pārstāvs, un Sergejs Udaļcovs arī e, tika apcietināti, un e, viņi arī kritizē šo faktu. Līdz ar to pa, priekšstādātājs paziņojumi ir beigušies. Mums ir viesi no, ķi, no Ķīnas. No, Mums ir viņa uzklausīšana, lūdzu, signalizējiet, kur jūs esat zālē, saka priekšsādātāji. Uh, just... Viņi vēl nav ieradušies, nu, tikmēr es gribētu jums atgādināt, ka iepriekšējais uh, cilvēku tiesību sarunu dialogs starp ES un Ķīnu norisinājās 29. maijā. Uh, tās nav sabiedriskas debates, un pirms sanāks, šī sanāks mums ir bijusi apspriede par tās tikšanās rezultātiem. Uh, par tās rezultātiem es jums tagad nestāstīšu, bet pat labā norisināsies uh, ekspertu uzklausīšana. Eksperts seko situācijas attīstībai Ķīnā, un viņi pastāstīs par to, kāda ir pašreizējā situācija cilvēktiesībām Ķīnā no vairākiem viedokļiem. Pat labam mums Eiropas parlamentā arī uh, ir pastāvīgi skatīt jautājumu par cilvēktiesību situāciju Ķinā, un pagājušajā nedēļā mēs pieņēmām rezolūciju par Tībet, ņemot vērā, ka tur palielinās cilvēku pašu upurēšanās uh, gadījumi. Un mēs aicinām varas iestādes Ķīnā nodrošinās visas kultūras valodas un uh, reliģiskās tiesības tibetiešiem. Un eh, te es augst varu sveikt eh, eh, Tibets starptautiskās kampaņas pārstāvi, kad būs iespējas jums došu vārdu. Pat labāk nē, bet es jums tad došu vēlāk. Un vēl gribētu pieminēt, ka mēs pievēršam uzmanību šeit cilvēktiesību jautājumiem, taču jāpatur prātā, ka šis jautājums nav skatāms atsevišķi no citām Eiropas Savienības politikām attiecībās ar Ķīnu. Tas mums ar vienu jāpatur prātā. Vai tā būtu uzklausīšana ārlietu komitejā vai starptautiskās, starptautiskās tirdzniecības komisijā, visi šie aspekti ar vienu saistām ar cilvēktiesību situāciju Ķīnā. Uh uh, to start perhaps the... Uh, Un iesākumā varbūt jūs varētu, uh, es varētu pastāstīt par uh, to faktu, ka pagājušajā nedēļā Ķīnijas, Ķīnas varas iestādes publicēja savu otro rīcības plānu cilvēku tiesību jomā gadiem no 2012. līdz 2015. gadam. Te ir runa par Eh, nodarbinātības situācijas, dzīves apstākļu un eh, veselības aprūpas uzra, uzlabošanu. Tie ir tādi pozitīvi soļi, bet ja mēs paskatāmies citā virzienā, tādi klasiski eh, cilvēku tiesības darba kārtības paraugi, tad situācija nav tik pozitīva. Tagad mums mm, vidū ir eksperti Susum Jutong kundze. Viņa ir žurnāliste, sabiedriska aktivitāte, aktivisti. Viņa pastāstīs par cilvēktiesību perspek jautājumu perspektīvu Ķīnā. Un viņa kā žurnāliste ir devusies prom no Ķīnas pirms gada, dzīvo Vācijā un strādā Ķīnas uh, departamentā Deutsche Welle. Un uh, vai viņš Čenkungs, viņš uh, eh, 1996. gadā bija Saharova balvas ieguvējs, viņš ir ļoti aktīvs cilvēktiesību aizstāvības aktāvis, izstrādājis demokrātijas uh, veicināšanai Ķīnā jau 70. gados pagājušajā gadā. Un Sofija Richardsone pārstāv Human Rights Watch, viņa ir pazīstama Ķīnas eksperte. Uh, Viņa Human Rights Watch ir ar Ķīnas, ar Ķīnas saistīto jautājumu uh, grupas vadītāja. Viņa daudz strādājusi ar cilvēktiesību jautājumu Ķīnā, un par to liecina arī viņas pēdējais ziņojums, uh, kas uh, ir nosaukts Piekaujiet viņu un atņemiet viņam visu. Tātad, tur runāts par cilvēktiesību pārkāpumiem. Un tad mēs arī uzklausīsim uh, kāda ir starptautiskās kampaņas situācija saistībā ar Tibetu. Un tad būs debates. Tagad dodu vārdu Su Jutong kundzei. Lūdzu, vārds jums. Uh, 各位女士、女士们、先生们，下午好！我是来自中国的一位。人权行动者。Esmu cilvēku tiesība aktīviste, saka Sujantung. Es gribētu stāstīt par to, ka Ķīnas varas iestādes apspiež cilvēktiesību aktīvistus un gribētu arī runāt cilvēktiesību aktīvistu vārdā no Ķīnas. Šai ziņā gribētu sacīt, ka šodien nāc viena. Vien. Eiropas parlaments man ir aicinājis uzstāties un esmu runājis arī ar uh, citiem cilvēktiesību aktīvistiem, žurnālistiem un juristiem. Viņa man stāstīja par savu pieredzi Ķīnā, un tie ir uzskatāmi paraugi tam, kāda ir situācija šai ziņā. Šodien es vēlos aicināt Eiropas parlamentu un cilvēktiesību aizstāvības grupas pievērst vairāk uzmanības cilvēktiesību aizstāvju situācijai Ķīnā. Es vēlos jums pastāstīt kaut ko par uh, situācija šai ziņā Ķinā. Singačom gadījums ir acīm redzams piemērs tam, cik lielā mērā, mērā tiek apspiesti cilvēktiesību aktīvisti. 2008. gadā Hūģiņ Čau Centrāla komitejas iekšējā sanāksmē nāca klajā ar paziņojumu, kur cilvēku tiesība aktīvisti tiek apzīmēti ar vārdu nestabilizējošie fakti, nestabilizējuši faktori. Tas attiec uz NVO, cilvēku tiesību uh, advokātiem, juristiem, īpaši uh, tie ir viņu negatīvo aktivitāšu mērķi. Šie cilvēki, aktīvisti, vairāk par desmit dienām tika turēti ieslodzījumā, un ir petīcija uh, saistībā ar to, gan, ka varas iestādes uh, nu, jau trešo reizi apcietina gan viņu, gan viņa juristi. Suģinžai, Duģingoja, Veleboja un citi juristi tika brīdināti no valdības pusi. Lašiģiģiģo advokāts 7. Uh, jūnijā tika ārastēts. Policija viņu arestēja un uh, turēja ieslodzījumā pār pa 30 minū, 30 stundām. Un es domāju, ka šie cilvēki, kas to īsteno, ir jāved tiesas priekšā, jo viņi uh, vienkārši liedz cilvēkiem tiesības aizsargāt sevi tiesiskā veidā. Es redzēju lielu plakātu par Hudžijā, ārpus Eiropas parlamenta. 22. jūnijā valdība viņu izprašņāja pāri par 11 stundām. Gribētu arī atgādināt par eh, dalā laikmeta disidentiem. Tā ir vēl viena grupa, viņi nāk klajā ar eh, saviem viedokļiem, organizēja aktivitātes. Un šī gada janvārī vairāk par 460 eh, jūtīgi vārdi tika publicēti no Ķīnas valdības puses vārdi, cilvēku vārdi. Un eh, to vidū tika minēts arī uh, tā cilvēka vārds, kurš bija izvērsis uh, izmeklēšanu saistībā ar nelegālu būvniecību Šangā provincē. Viņš tika aizkurāts, bet tagad arī reāli viņš, kad ir atbrīvots, nevar brīvi uh, rīkoties, jo viņi novēro desmit novērošanas kameras šodien, notiek viņa tiesas prāva, mēs nezinām, kāda uh, kāda būs rezultāta. Viņš pat nevar pats piedalīties šai tiesas prāvā. Tā ir vislielākā krāpšanas no valsts iestāžu puses. Ja jūs gribat tiešām zināt, kāda ir šī valsts Ķīna, tad jums jāapzinās, ka tajā valda pilnīga varas iestāžu nesodāmība. Tāda ir īstenā situācija Ķīnā. Ir cilvēki, kas mēģina uh, iegūt ziņas, taču no Ķīnas valdības puses tie tiek uzskatīti par noziedzniekiem. Man ir draugs, uh, pazīstams žurnālists, viņš ir rakstījis par uh, situāciju Tibetā un par cilvēktiesību pārkāpumiem Ķīnā, un tagad viņš bija spiests uh, doties prom uz. Uh, Vācija un vēl viens draugs uh, slēpjas uh, Hongkongā, viņš ir uh, Eh, viņam liedza atgriezties Ķīnā, jo viņš bija pārāk aktīvs Ķīnas cilvēktiesību aktīvists. Un arī es pat esmu cilvēktiesību aktīvists, un es nevaru atgriezties savā valstī. Mēs varam skatīties uz mūsu valsts tikai no ārpuses, no tālienes. Pēc tam, kad Lučabo saņēma Nobela balvu, Jasmīna Jasmīna revolūcija izplatījās Ķīnā pirms vairākiem gadiem. Kad pirms vairākiem gadiem Polija, eh, policija izmeklēja manu dzīvokli, tad draugs eh, bija veda mani ar mašīnu un eh, Viņš brauca pakaļ eh, policijas mašīnā, viņš mēģinājumai palīdzēt, taču viņu arestēja 2011. gadā. Un uh, viņa sots bija 9 mēnešu cietumsots. No 2011. gada līdz šim brīdim simtiem cilvēku tiesība aktīvisti Ķīnā ir tikuši arestēti vai slepeni aizturēt. Čenvai Čīdžuviču un citi ir saņēmuši ļoti ilgu cietumsodu. Es ceru, ka aktīvisti Ķīnā turpinēs cīnīties par situācijas izmainīšanu. Es ceru arī visa pasaule, tā skaitā Eiropa, sniegs palīdzīgu roku, lai atbalstītu šo cilvēktiesību aktīvistu Ķīnā. Šie aktīvisti Ķīnā iemieso Ķīnas tautas drosmi un sirsnību. Diemžēl Ķīnas valdība viņus apspriež, apspiež, taču neatcer, neaizmirsīsim, viņi pārstāv iestājas par tām vērtībām, kas mums visiem ir svarīgas. Es no sirds ceru, ka Eiropas parlaments un mūsu draugi Eiropā nepakļausies Ķīnas ekonomiskajam pārsvaram un eh, sniegs atbalstu uh, cilvēktiesība aktīvistiem Ķīnā, kuri cieši no apspiešanas. Pateicos jau tagad par visu atbalstu, kas ir sniegs aktīvistiem Ķīnā un arī eh, aklajam eh, advokātam, kuram bija iespēja doties uz ASV. Paldies, Sujūto. Saka priekšstādātāja Lohbīlers kundze. Eh, pateicos arī par to, ka jūs pastāstījāt par konkrētiem cilvēku tiesību aktīvistiem Mēs tagad zinām, kam mēs varam palīdzēt. Tagad īs video vēstījums no Vaļņiņšiņ. Es ceru, ka te aparatūra darbosies. Un vēl es gribētu sacīt, ka mēs esam ļoti gandarīti par to, ka daudzu gadu gaitā Eiropas parlaments un Vaļņiņšenga kungs cieši sadarbojas. Mēs esam zaudējuši ciešo saikni. Tāpēc ir ļoti priecīgi, ka Vaļņiņšangs arī pagājušajā gadā Pagājušā gada novembrī bija šeit, eh, kad mēs noturējām Saharau konferenci, viņš ir ļoti aktīvs cilvēktiesība aktīvists, viņš ir ASV izveidojis Vaļiņ Čeng asociāciju, kas iestājas par cilvēktiesību īstenošanu un demokratizācijas procesiem Ķīnā. Pēdējo gadu laiku, jo īpaši pēdējā gadā cilvēktiesību tiesību situācija Ķīnā ir ievērojami pasliktinājusies. Protams, tas ir saistīts ar to, ka ASV un Eiropas valsts ir samazinājuši savu spiedienu uz Ķīnu. Pirmkārt, ir novērojama milzīga cenzūra plašsaziņas līdzekļos Ķīnā. Protams, cenzūra Ķīnā ar vienu ir pastāvējuši, taču, pastāvējuši, taču pēdējo gadu laikā situācija ar vienu pasliktinājusies, un tas attiec ne tikai uz uh, Ķīnas eh, žurnālistu sodīšanu, bet arī uz rietumu plašsaziņas līdzekļu pārstāvju sodīšanu. Tātad visiem šiem cilvēkiem ir jāievēro tautas eh, partijas, mm, Ķīnas tautas eh, partijas noteikumi šai ziņā. Tātad būtībā situācija ir salīdzināma ar pretrevolūcijas mm, situāciju 70. gados. Otkārt ir pasludināts karš uz internetu. Ķīnas varas iestādes filtrē atslēgas vārds internetā, bet arī simtiem tūkstoši cilvēki ir pieņemti darbā, lai viņi uh, cenzētu visu to, kas internetā parādās pret komunistisko partiju. Protams, arī privātās e-pasta adreses tiek pārbaudītas un vispār cilvēki tiek vairāk apspiesti Ķīnā. Ķīnas valdība iestājas par uh, stabilitātes politiku un tāpēc ir uh, uh, tiek algot daudzi cilvēki, lai apspiestu cilvēkus, un līdz ar to ir palielinājušies arī militārie izdevumi. Ceturkārt, cilvēku tiesību uh, aktīvisti, juristi, kas aizsargā cilvēku tiesību aktīvistus, arī tiek apspiesti. Iestājoties par aktīvistiem, viņi paši tiek tad apsūdzēti. Tālāk ir arī uh, aizsardzība, juridiska, tiesiskās aizsardzības līdzekļu uh, izmantojuma samazināšanās. Uh, Ķīnā arvien vairāk tiek izdomāti viltus, uh, tiek apspiesti. Pirms trim gadiem uh, advokāts Čonkin gadījumā tika izmantoti tehniskie līdzekļi, uh, viņa nosodīšanā, apsūdzēšanā. Katrā ziņā te ir ļoti daudz pārkāpumu. Seškārt, sastkārt tiek legalizēti nelegālie līdzekļi, lai stiprinātu apspiešanu, lai nodrošinātu tādā veidā lielāku stabilitāti. Daudz tā saucamie tiesiskās aizsardzības instrumenti kas uzskatām par nelegāliem, tagad tiek legalizēti. Ir eh, bestiestiskas apcietināšanas un tiesas prāvas, un tā ir krimināla uzvedība, kas Ķīnā plešas plašumā. No mana paskaidrojuma jūs varat secināt, ka cilvēktiesības situācija Ķīnā ir ārkārtīgi smaga. Eh, varas eh, pārstāvi eh, ķers klāt nelegāliem līdzekļiem un, uzskat, un vēl arī ir tāds kā nacistiskās, nacistiskā laikmeta prakse, kas plešs plašumā. Un skaidrs, ka cilvēktiesību situācija Ķīnā ir ļoti smaga un Eiropai kaut kas jādara. Tās novēršas labā. Paldies! The, uh... Paldies, turpina Lohbīleres kundze, ceru, ka jūs varējāt eh, to labi saprast. Un tagad Sofija Ričardsone, vārds jums. Lūdzu, uzklausīsim jūsu paziņojumu. For... Lielas paldies, ka aicinājāt eh, mūs eh, uz šo sanāksmi. Iesākumā vēlos pateikt Eiropas parlamenta deputātiem, kuri paši ir bijuši modri. Uh, cilvēku tiesību jautājumu sekotāji Ķīnā. Gribētu pastāstīt par dažām tendencēm cilvēku tiesību jomā, par kurām mums ir dokumentāli pierādījumi. Sākumā gribētu sacīt, ka drošības dienesti uh, ir uh, cieši iesaistījušies tajā akcijā, ko Ķīnas valdes iestāsts nodēvē par stabilitātes uzturēšanu. Un pagājušajā gadā uh, bija novērojams īpašs uh, izdevumu pieaugums uh, šīm aktivitātēm cilvēku apspiešanas labā. Uh, Pagājušajā gadā daudz cilvēku tiesību aktīvisti tika apspiesti, šogad arī uh, ir palielinājušies izdevumi uh, tās asmiem mm, tumšajiem policijas spēkiem un viņi īsteno ārestus. Vēl es gribētu pieminēt jo, tiesiskās reformas uh, eh, iestikšanu stagnāciju. Debaš, mums ir bijušas debates un uh, tomēr tās nav vainagojušās panākumiem, ir arī uh, jauniešu apspiešanu katrā ziņā. Policijai ir e, plašas iespējas pilnvars e, aizturēt cilvēks līdz pat e, sešu mēnešu ilgumā un spīdzināt viņus. Un arī tas fakts, ka nav, piemēram, garīgās veselības likums pieņemts skaidrs, ka tas viss ir atlikts uz vēlāku laiku un um, advokāti, kas uzņemas politiski jūtīgas uh, lietas, arī pamazām tiek novirzīti prom, un katrā ziņā partijas um, loma ir tāda, ka neviens pret to nevar cīnīties. Katrā ziņā Tībeta tā Šinžanas provincē ir uh, bažas rosinoši mm, notikumi piedzīvoti. Man kolēģi vēl par to vēlāk runās. Katrā ziņā ir ierobežot um, paziņojumu sniegšana, izmantot Tibetā ļoti plaši militārie spēki. Un centrālā valdība nereaģē uz nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem, kas pamatoti tiek mm, pausti. gan pirmo, gan otro cilvēku tiesību rīcības plānu mēs varam raksturāt kā pilnīgi neatklātus žestus, kas tie ir tikai tādas simboliski un nekāda reāla jēga no viņiem nebūs. Tie pamatojas uz likumiem, kas jau tiek pārkāpti Un te, piemēram, ir runa par huko vai uh, lesbiešu, geju, transseksuāļu un biseksuāļu tiesību pārkāpumiem. Un patiesībā tie ir uzskatāmi par, šie likumi uzskatāmi par uh, rīcības plānu, par soli atpakaļ. Un cilvēku tiesību standarti tiek uzskatīti par ko tādu, kas ir atkarīgs no uh, apstākļiem un. Uh, Eh, no, no traktējuma no varas iestāžu puses. 2004. gadā tika īstenots konstitūcijas grozījums, tas it kā būtu pozitīvi vērtējams, un vēl ir pozitīvi tas, ka arvien vairāk ir cilvēku tiesību aktīvi, sociālie mediji un internets veicina eh, šādu noteiku, notikumu attīstību. Uh, Tur, piemēram, tiek apspriesti uh, cilvēku tiesību pārkāpumi, un tas norāda ne tikai uz to, kā attīstās tehnoloģija, bet arī uz to, ka tauta vēlas, uh, lai varas iestādes atbildīgi izturētos pret tām uzticētām pilnvarām. Un dažas minūtes vēl par pastāstīšu par cilvēktiesību pārkāpumiem Ķīnā. Un te ir jāsaprot, ka mēs runājam par tādu valdību, kas ir naidīgi noskaņota pret Uh, starptautisko, mm, starptautiskās sabiedrības iesaist cilvēktiesību jautājumos. Mēs labi apzināmies, ka Ķīnas valdība ļoti nelabprāt, nelabprāt iesaistās diplomātiskās institīvās un nopietni tās neustver. Varonas Aštona ir nākus klajā ar spēcīgiem paziņojumiem vai uh, citiem mūsu personāla pārstāvjiem Pekinā un citur. Un tomēr Eiropas Savienību, Savienības uh, vadu, vadošo personu, tā skaitā Hoselmar un Hošozema Manuela Barozo un Van Rompeja, uh, klusējušiem par šiem jautājumiem norāda uz to, ka šis jautājums mums it kā nešķiet svarīgi. Ja jūs paraugāties, kādu valodu šie abi līderi ir izmantojuši savās diskusijās ar Ķīnas valdības pārstāvjiem, tad jūs redzat, tā ir tāda ļoti vispārīga, tur nav runa par uh, cilvēku tiesību pārkāpumiem, nav nekādu prasību par uh, ieslodzīto izlaišanu un nav nekādu solidaritātes eh, paušanas vārdu eh, solidaritāti pret šiem aktīvistiem. Tas tikai liecina par to, ka mm, eh, to var tikai nožēlot. Un arī Hillarijas, Hillarija Klintone, ASV valsts sekretāre, nav stingru valodu kritizējusi pašreizēju situāciju. Un eh, līdz ar to arī eh, Ķīnas valdība neuzskata ES par nopietnu sarunu eh, partneri, jo mēs nerunājam vienotā valodā. Un dialogā par cilvēktiesībā ar Ķīnu Eiropas Savienībai būtu jāiestājas par cilvēktiesību aktīvistiem. Eiropas Savienība ir ļoti svarīgs, pat lielāks par ASV tirzniecības partners Ķīnai, un e, Eiropas Savienība varētu izmantot šo savu nostāju, iestājoties par cilvēktiesību aktīvistiem. Tātad dažs ieteikumi no mans puses, ko varētu darīt e, atšķirīgi. Tātad pirmkārt e, ir īstenots pārskatīšana, kāda ir pašreizējā situācija, un galvenie uh, ES uh, pārstāvji varētu stingrāk runāt par šiem jautājumiem ar Ķīnu. Un svarīgi ir nodrošināt to, ka mm, ES līderi nerunātu pārāk pozitīvu valodu, pārspīlēt pozitīvu valodu uh, par uh, cilvēku tiesību situāciju Ķīnā. Uh, Nemazums ES eh, e līderi ir izteikušies apmēram tā ir sasniegs milzīgs progress Ķīnā, un es varu augstu vērtēt progresu cilvēktiesību jonā Ķīnā. Es domāju, ir vērts uzdot jautājumies līderiem, kāpēc viņi vērtē šādi situāciju, situāciju Ķīnā. Es domāju, lai ši, šim dialogam būtu reāla jēga, tad tam ir jābūt uh, jā, jābalstās uz reāliem faktiem, uz uh, salīdzinošo metodu, kāds ir progress panākts. Un te ir pieminama uh, eh, rezolūcija par cilvēktiesību situāciju Ķīnā un vēl aicinātu ārlietu komiteju nāk klajā ar secinājumiem par Ķīnu, lai būtu kopīgs vēstījums visiem ES dalībvalstu līderiem. Un es gribētu arī aicināt nekrist lamatās uzskatīt, kā, ka Ķīna ir ārkārtīgi jūtīga cilvēktiesību jautājumos. Tā Ķīna vēlētos uh, uzskatīt, tā, tā vēlas panākt, lai es līderi par, š, par cilvēktiesību pārkāpumiem vispār savā starpā un ar Ķīnu nerunāt. Ja līderi runātu ar Ķīnu par šiem jautājumiem, tad, uh, tad arī tik panākts progress, piemēram, vēlēšanās Taču diplomātiskās sarunās cilvēktiesību jautājums eh, ar Ķīnu netiek skarts. Es domāju, ir smagi apzināties, eh, kādas ir sekas tam, ka augstā līmenī netiek runāts par cilvēktiesību pārkāpumiem Ķīnā. Eiropas Savienība nerunā skaidru valodu, kā tiek apspriest, apspriest cilvēktiesību aktīvisti un viņu advokāti no varas iestāžu puses. Un skaidrs, ka te vispār nav izve, nevar izvērst nekādus kritiku. Ne, Eiropas Savienībai būtu jābūt atklātākai, paužot savu kritiku pret uh, Eh, vārdu brīvības ierobežumiem un eh, cilvēktiesību pārkāpumiem. Paldies! Paldies Sofijai Ričardsonai un paldies viņai pa, un paldies arī viņai par to, ka viņa ļoti konkrēti norādīja, kā dažādi Eiropas Savienības augsti pārstāvi varētu eh, vairāk pievērsties cilvēktiesību jautājumiem savās runās, tiekoties ar Ķīnas Uh, valdības pārstāvjiem. Tāpat uh, jūs arī iepriekš uh, norādījāt, ka arvien vairāk tiek ierobežots iespējas izmantot jaunās informācijas tehnoloģijas un internetu, lai izplatītu informāciju. Mūsu komiteja gatavo ziņojumu par informācijas un komunikāciju tehnoloģijas izmantošanu ne tikai Ķīnā, bet kopumā. Šīs tehnoloģijas ir mūsu kārtībā, darba kārtībā daudzos jautājumos, runājot par daudzām valstīm. Un tagad es došu vārdu Maribetai Mārkijai, lai viņa mums pastāstītu par aktuālo situāciju uh, Tibetā. Pagājušajā nedēļā mēs pieņēmām rezolūciju un uh, varbūt jūs varētu tādēļ ļoti lakoniski izteikties. Paldies, labdien, pateicos apakškomitejai par to, ka jūs uzaicinājāt starptautiskās uh, kampaņas uh, aktīvistus. Uh, uz šo sēdi un pateicos arī par to, ka pagājuši nedēļa tika pieņemta rezolūcija, kas bija ļoti saulēcīga un stingri formulēta. Ir ļoti kritiskā tieksme pret īstenoto politiku. Uh, Tibetā, un arī mēs augstī uh, vērtējām uh, e, e, barones Aštonas teikto par Tibetu un aicinām viņu aktīvāk uh, iesaistīties uh, Tibetas jautājuma risināšanā, rocinot uz dialogu, nevis spēka lietošanu. Ņemot vērā to, cik ierobežots ir Eiropas Savienības Ķīnas uh, cilvēku tiesību dialogs, uh, Mēs uh, uzskatām, ka uh, Eiropas Savienības cilvēku tiesību augstam pārstāvim ir aktīvāk jāpievērš cilvēku tiesību pārkāpumu jautājumu risināšanai Tibetā. Mēs saskarāmies ar iebildumiem pret to, ka Eiropas Savienība pauž atbalstu Tibetas tautai Mēs ceram, ka Eiropas Savienība turpinās izmantot savu cilvēku tiesību atbalsta finansējumu, lai sniegtu atbalstu tibetiešiem un lai turpinātu sniegt atbalstu arī tibetiešu kopienām trimdā, tā skaitā uh, Indijā un Nepālā. Jau uh, 50 gadus uh, Dalai Lama dzīvo uh, trimdā, bet ir nepieciešams sniegt atbalstu tibetiešiem Tibetā un ārpus tās. Spriedze Tibetā ir pieaugusi, ir pie, apspiešanas pasākumi ir kļuvuši brutālāki un nežēlīgāki. Un uh, man kolēģi Sofija Ričārdsena uh, jau stāstīja par uh, pazemojumiem, kādi ir jāpiedzīvo tibetiešiem, viņi tiek izdzīti no lasas viesnīcām, ir aizliegts viņiem apmeklēt svētceļojuma vietas Tibetā. Nesen uh, bija tāds gadījums, ka viens tibetiešu uh, pusaudzis brauca ar velosipēdu kopā ar trim ķīniešu draugiem, un viņš tika apturēts, pārmeklēts, un viņam pieprasīja uzrādīt dokumentus pie uh, las, lasas tuvuma. Un tas viss tiek aizbildināts ar cīņu pret terorismu. Tā jau 39 uh, tibetieši ir uh, paši sadedzinājušies kopš 2009. gada februāra tādējādi protestējot pret šo represīvo sistēmu, kas liedz paši steiksmes iespējas tibetiešiem. Šī ikdienas situācija Tibetā ir absolūti nepanesama. Šī pastāvīgā apspiešana un uh, Austrumu namā un Lasā ir pastiprinājušās represijas un arī Tibetas Guančau rajonā. Tā ir reakcija uz 2008. gada protestiem un tiek samazināts mūku skaits un ir pastiprināta klosteru uzraudzība no ārpuses. Tāpat zemnieki tiek padzīti no savām zemēm un pārvietoti uz valdības uzbūvētiem daudzstāvu namiem pilsētu apkārtnē. Šie pārkāpumi ir cilvēktiesību pārkāpumi ir tik nopietni, ka viņus varētu kvalificēt kā kultūras genocīdu. Jau vairāk nekā 40 gadus Ķīnas varas iestādes īsteno šāda veida kultūras genocīdu, vēršoties pret kultūru, tradīcijām un valodu. Tas ir cilvēktiesību pārkāpums eh, gan pēc Ķīnas, gan pēc starptautisko tiesību normām. Tiek arī uzkurinātas starpkopienu uh, nesaskaņas starp ķīniešiem un tibetiešiem. Ir iespējams risinājums, kas būtu izdevīgs abām pusēm, un tādēļ ir nepieciešams izvērtēt Ķīnas rīcību Tibetā. Starptautiskai sabiedrībai ir pienākums uzņemties lomu situācijas risinājumā, ir ļoti daudz iespējams izdarīt, lai veicinātu pozitīvas pārmaiņas Ķīnā un Tibetā. Ir jārīkojas apņēmības pilni, iestājoties par katra individa cilvēku tiesību ievērošanu, un Sofija jau ir iezīmējusi izcilus priešlikumus pirmajiem soļiem šai jomā. Liels paldies par uh, jūsu! ieteikumiem, ko jūs un parlaments varētu darīt šajā jomā. Un tagad uzklausīsim ārējās, ārējās darbības dienas pārstāvu, un tā ir Fabrici kundze. Liels paldies, paldies ekspertiem par viņu interesanto stāstījumu. Šobrīd es pār, šodien es pārstāvu ārējās darbības dienestu. Tu un strādāja pie cilvēku tiesību jautājumiem Ķīnā. Šis jautājums tika apspriests nesen 29. maijā Eiropas Savienības Ķīnas cilvēku tiesību dialogu ietveros, un es pievērsīšos pārsvarā tiem jautājumiem, kas tika apspriesti šajā dialogā. Es vispirms gribu uzsvērt, ka Eiropas Savienība augstu vērtē sadarbību ar Ķīnu un dialogu ar Ķīnu cilvēku tiesību jomā. Tas ir neatņemams mūsu un Ķīnas attiecību elements. Eiropas Savienība uzskata, ka ir nepieciešama viedokļu apmaiņa par plašu jautājumu spektru. Mēs saskaramies ar kopīgiem izaicinājumiem veicināt cilvēktiesību ievērošanu gan mūsu valstīs, gan starptautiskā mērogā. Eiropas Savienība uzmanīgi sēko cilvēktiesību situāciju Ķīnā un citviet pasaulē. Šis dialogs dod iespēju abām valstīm apmainīties viedokļiem pozitīvo un negatīvo pieredzi un meklēt risinājumus un kopīgu risinājumu, lai eh, eh, pārvarētu Uh, kopīgos izaicinājumus cilvēktiesību jomā pasaulē. Pēdējo desmit gadu laikā ir notikusi pozitīva attieksme sociālajos un uh, cilvēktiesību jautājumos, bet, diemžēl, ir sākušies brīvības ierobežojumi, tīpaši no pagājušā gada sākuma. Mēs aktīvi strādājam ar Ķīnu, lai panāk, censtos panākt uzlabojumus uz vietām, bet mums ir virkne uh, nopietnu bāžu, un arī šīs dienas apspriežamie jautājumi ir saistīti ar šīm bažām. Es pievērsīšos trim svarīgākajiem jautājumiem, par ko mēs runājam 28. maijā dialogu ietvaros. Ehm, mēs uzklausījām ļoti interesantus prezentācijas un visaptvarošas prezentācijas par cilvēktiesību situāciju Ķīnā mūs satrauc eh, tas, ka kopš pagājušā gada sākuma ir pasliktinājusies cilvēktiesību aktīvistu uh, situācija. Eh, tiek ierobežota pulcēšanās, preses brīvība, reliģiskā brīvība un arī juristu darba apstākļi ir pasliktinājušies, tiek ierobežots arī tiesības uz aizstāvību un eh, tiek piemērot krimināla soda, un mēs arī eh, runājām ar mūsu partneriem par virkni konkrētu gadījumu. Mūs satrauc arī tas, ka tiek vajāti un iebaidīti juristi, kas pārstāv noteiktus klientus, ka viņiem tiek piemērots mājas arests. Un mēs aicinājām nodrošināt iespēju juristiem strādāt bez jebkādiem ierobežojumiem un iebaidīšanas. Uh, um, ir, um, mēs aicinājām Ķīnas varas iestādes ievērot starptautiskās tiesības, uh, kas nosaka tiesības uz uh, taisnīgu tiesu un uh, aizturēt to um, tiesības uz aizsardzību. Protams, Eiropas Savienība augstu vērtē to, ka internets un uh, Vieta telefona ar vienu plašāk tiek izmantota Ķīnā, tas veicina izteiksmes brīvību sabiedrībā, kas ir ļoti svarīga kultūras un ekonomiskai attīstībai. Bet kopš pagājušā gada februāra žurn liels skaits žurnālistu un blogeru ir aizturēti un viņiem ir inkriminēti noziegumi pret valsts drošību. Viņiem Eh, ir cilvēki apsūdzēti un notiesāti uz ilgiem cilvēku eh, cietumsodiem par eh, kaitējumu valsts drošībai. Eiropas Savienība uzsver nevalstisko organizāciju pozitīvo ietekmi cilvēku, ziņā par cilvēku tiesībām. Ir svarīgi veidot tiltu pilsoniskās sabiedrības jomā starp Eiropas Savienības valstīm un Ķīnu. Mēs esam ļoti nobažījušies par to, ka virkne Eiropas Savienības NVO, kam bija izveidota laba sadarbība ar Ķīnas partneriem, uh, saskars ar milzīgām grūtībām nodrošināt finansējumu saviem Ķīnas partneriem. Ir uh, bijušas ilgas diskusijas arī par grozījumiem Ķīnas krimināla kodeksā, kas tika pieņemti šogad attiecībā par mājas arestu un uzraudzību dzīves vietā, it īpaši attiecībā uz 73. pāntu, kurš ļauj uh, ieslodzīt personu bez sazināšanās iespējami nezināmā uh, atrašanās vietā uz sešiem mēnešiem. Uh, ja šādām personām ir izvirzīta apsūdzība valsts uh, drošības apdraudējumā, jo projām uh, personas tiek uh, Uh, turētas mājas apcietinājumā, kaut arī uh, Ķīnas varas iestādes apgalvo, ka šāda veida apcietinājums nepastāv. Tāpat pastāv arī uh, neoficiāli cietumi, kuros tiek ieslodzīti lūgumrakstu iesniedzēji un disidenti. Tāpat šie cilvēki bieži vien tiek ievietoti psihiatriskajās uh, slimnīcās, un mēs aicinājām Ķīnas varas iestādes grozīt kriminālu kodeksu, lai ierobežotu piespiedu uh, ievietošanas, izmantošanu uh, psihiatriskajās slimnīcās. Uh, par Tibetu Eiropas parlaments 12. jūnijā ir pieņems rezolūciju, tādēļ es īpaši nepievērsīšos šiem jautājumam, bet uh, Tālāk par Šinģānas eh, eh, provinci un tajā situāciju. 2009. gada 5. un 7. jūlijā notika nemieri un tagad uh, tiek vajāti cilvēki, kas ir piedalījušies šajās protesta akcijās 2009. gadā. Uh, Mēs apspriedām arī reliģijas un pārliecības brīvību. Eiropas Savienība ir uh, nobažījusies par ierobežojumiem šajā jomā. It īpaši mēs runājām par kristīgās baznīcas, uh, tibetiešu klosteru un musulmaņu situāciju Šinžaņas provincē. Mēs turpināsim uh, sadarbību šajā jomā. Mēs nāksim klajā ar paziņojumiem un runāsim par šiem jautājumiem augstākajā līmenī un turpināsim Eiropas Savienības Ķīnas dialogu par cilvēktiesībām. Paldies, Fabrīcija kungs, un tagad došu vārdu kolēģiem. Es jau redzu, ka Objo kungs vēlas izteikties. Paldies! Es vēlētos pateikties visiem runātājiem, jo mēs uzzinājām ļoti daudz jaunas informācijas un uh, uzzinājām daudz interesantu faktu. Es gribēju norādīt Ričardsons kundzei, ka mēs atbalstām daudzus no tiem punktiem, kuros jūs uh, kritizējāt Eiropas Savienību un tās pārstāvis. Eiropas parlamentā mēs vienmēr cenšamies stiprināt mūsu nostāju un rosināt aktīvu rīcību uh, cilvēks iet tiesību situācijas sakarā gan Ķīnā, gan citās valstīs. Man ir viens jautājums. Es tiešām nezinu, kas tagad notiek ar Falungongas grupu. Nav nekādas informācijas, vai viņi sūdzas par sistemātisku vajāšanu ne tikai Ķīnā, bet arī citās valstīs, tā skaitā arī Eiropas Savienības valstīs. Es gribētu dzirdēt jūsu vērtējumu par situāciju. Paldies! Mr. Eh, Kīlem. Kīlema kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī visiem iepriekšējiem runātājiem. Esam ļoti pateicīgi par sniegto informāciju. Mans jautājums arī ir saistīts ar, ar reliģiskajām kustībām Ķīnā, bet it īpaši es gribētu runāt par kristīgajām kustībām. Varbūt jūs varētu komentēt plaši izplatīto informāciju par to, ka Ķīnas varas iestādes vāc cilvēku orgānus, un tas notiek masveidā it īpaši mm, tiek pat nogalināti cietumnieki šādiem nolūkiem. Jautājums arī eh, ārējā dienesta pārstāvim. Mēs zinām, ka ir ļoti daudz Ķīnas cietumu, kur tiek izmantots piespiedu darbs. Un šie produkti vēlāk tiek pārdoti uh, ASV un Eiropai. Te ir runa, piemēram, par īrbolīšiem ēšanai, par eh, Ziemassvētku eglīšu rotājumiem un tā tālāk. Šie ražojumi tiek eh, saražoti ļoti necilvēcīgos apstākļos. Vai Eiropas Savienība ir kaut kā rēģējusi uz šo praksi? Jā, yeah, Madam Jimenez. Jimenez skundze. Sí, eh, muchísimas gracias. Tam... Paldies. Tāpat kā mani kolēģi, Es eh, varu piekrist daudziem punktiem, kas bija iekļauti jūsu analīzē. Tāpat arī varu piekrist daudzām idejām, kā varētu uzlabot šo situāciju. Kā jau priekšsēdētāja minēja, mēs ļoti augstu vērtējam šo iespēju apspriesties eh, par šiem jautājumiem un arī izvirzīt prioritātes. Es vēlētos arī apsveikt to, ka ir ieradusies Ričardsons kundze šo sanāksmi, un varbūt viņa varētu paskaidrot eh, sekojošo. Te ir runa par īpaši nozīmīgu jautājumu pilsoņu brīvību komitejai un arī sieviešu tiesību komitejai, kuras loceklēs esmu. Te ir runa par selektīvajiem abortiem. Bija kāda lieta, kas sociālajos tīklos tika ļoti plaši apspriesta, proti tika veikts aborts kādai jaunai sievietei, kura um, bija jau septītajā grūtniecības mēnesī. Viņai nebija pietiekami daudz līdzekļu, lai audzētu bērnu, un tāpēc viņa izvēlējās e, šo abortu veikt e, septītajā grūtniecības mēnesī. Es gribētu zināt, vai ir panākts kāds progress, vai ir e, tikai tādi atpakaļ ejoši soļi, un varbūt Eiropas parlaments varētu ko darīt lietas labā. Neredzu, ka kāds vēlētos izteikties. Man pašai arī ir kāds jautājums ārējās darbības dienestam, un tas ir pēdējais jautājums. Sekojot līdz situācijai Ķīnā un saņemot arī brīfingus par cilvēktiesību dialogu, kā jau Ričardsons kundze norādīja, mēs redzam, ka vēl ar vienu pastāv jautājums par to, vai visa šī informācija ir būtiska un vai tā dod pozitīvus rezultātus. Varbūt jūs varētu pastāstīt, uh, vai tiks veikts tāds rūpīgs izvērtējums par cilvēktiesību dialogu ar Ķīnu? Jūs jau minējāt, ka mm, pēc divām sesijām viena gada laikā ķīnieši tagad ir izvēlējušies atkal mm, iet atpakaļ tikai uz vienu sesiju gadā. Tāpat arī mums ir jādomā par cilvēktiesību situācijas uzlabojumiem Ķīnā, kas īstenībā nemaz nav redzami. Man mm, tagad nāksies būt striktākai. Nevarēšu atvēlēt jums tik daudz laika, uh, lai jūs varētu uzstāties, bet nu pirmā būs Ričardsons kundze. Paldies, pirmām kārtām atbildēšu uz jautājumiem par dialogu. Mm, efektīvāks veids, kā rīkoties, būtu nodrošināt, lai šis izvērtējums ir publiski pieejams. Mm, šī tā versija, ko es lasīju, īstenībā neatainoja uh, to, kas notika īstenībā. Tieši tāpēc arī mums vajadzētu ieinteresēt publiku par šo procesu. Es nezinu, kāda ir pašlaik situācija, bet es domāju, ka parlamentu uzdot jautājumi noteikti palīdzētu. Labprāt arī mm, piedalītos garākās sarunās. Mums ir jāzina, kādus jautājumus tieši ir jāuzdot. Vēlētos skaidri pateikt, ka neesam pret dialogu kā tādu, taču, lai tie būtu efektīvi instrumenti cilvēktiesību politikā, Eh, tiem ir jāiet kopā ar eh, tādām svarīgām uh, publiskām intervencēm par cilvēktiesību jautājumiem. Nevar šo dialogu ielikt tādā kā kūniņā uh, un uh, pabīdīt kaut kur malā. Ir jāatcerās, ka pašlaik politiskā nozīme nav pietiekami augsta šiem dialogiem, un Ķīnas valdība tāpēc arī nereģē. Jautājums par selektīvajiem abortiem un par piespiedu abortiem un sterilizāciju. Jā, šis pēdējais gadījums patiešām pievērsa daudz uzmanību. Jā, nu šķiet, ka tieši Čankvančānā paustie vārdi ir guvuši e, tik plašu e, rezonanci sabiedrībā. Ir jāatcerās, ka nu, daļa sabiedrības iespējams atbalsta šo selektīvos abortus, bet ir jāatcerās, ka piespiedu aborti ir nelegāli. Ļoti reti uh, valdības uh, ierēģi, kas uh, veic šo piespiedu darbu, tiek apsūdzēti un saņem sodu. Tieši tāpēc arī šeit pastāv laba iespēja nodrošināt, lai, lai aicinātu Ķīnas valdību atlaist no darba ierēģņus, kas iestājas par šādu politiku. Nu, es gribētu teikt, ka, protams, uh, vajadzētu nodrošināt arī labu literatūru, vajadzētu nodrošināt arī uh, informāciju par dzimumu līdzsvaru sabiedrībā. Falan Gonga status, jā, šķiet, ka šis jautājums ieinteresē gan cilvēkus Ķīnā, gan arī cilvēkus ārpus Ķīnas. Spīdzināšana un uh, piespiedu aizturēšana valstī, patvaļīga aizturēšana valstī, tas ir viens no fenomeniem, pie kā mēs esam strādājuši pēdējo gadu laikā. Tad, tad šeit ir runa par uh, cilvēku atgriešanu Ķīnā uz piespiedu pamata. Mēs esam pieredzējuši, ka uh, šādi gadījumi notiek, tīpaši ir runa par citām Austrumāzijas valstīm. Taču es vēlētos norādīt arī uz faktu, ka m, mm, dažādi plašsaziņas līdzekļi uh, Austrumāzijā ir aizvērti, tie tiek slēgti, balstoties uz visnotaļ neskaidriem juridiskiem pamatiem. Nu, manuprāt, šī situācija vēl ar vienu ir problemātiska attiecībā uz vārda brīvību. Orgānu uh, vākšana un uh, piespiedu darbs cietumos. Cilvēku orgāni atkal ir uh, guvuši zināmu rezonanci sabiedrībā, jo ir jāatcerās, ka šis process nav pietiekami cauredzams. Nu, es eh, ticēšu Ķīnas valdības teiktajiem tikai tad, kad es būšu, būšu redzējis kaut kādus pierādījumus. Šis jautājums vēl ar vienu ir neskaidrs, un eh, Ķīnas valdība īsnībā nedara neko, eh, lai um, pierādītu, ka uh, ģimenes locekļu sniegtā atļauja orgānu paņemšanai no uh, cilvēku mirstīgajām atliekām tiktu kaut kādā veidā pārbaudīta un lai redzētu, ka šāda atļauja patiešām ir dota. Attiecībā uz eh, cietumnieku ražoto preču eksportu pašlaik eh, nav skaidras statistikas par ASV. Nu šķiet, ka m, mm, arī Eiropas Savienībā ir diezgan grūti īstenot šos uh, pasākumus. Ir ļoti grūti dokumentēt, eh, ka konkrēti ražojumi, kas ir ražot kādā vietā, īstenībā ir cietumnieku ražojumi. Ir ļoti grūti izsekot līdzi eh, šim ceļam, kādā veidā ražojumi nonāk Eiropas Savienībā, un tāpēc arī grūti zināt, kādos apstākļos tie ir ražoti. 呃，我想呃，我想呃，就这个法轮功这个问题在。Par falango es vēlētos uh, mazliet detalizētāk pastāstīt par šo situāciju. Tienanmeņas incidents arī ir ļoti augsta līmeņa lieta Ķīnā. Kristiešu jautājums arī Ķīnā ir ļoti svarīgs. Gauģo Džona lieta tika arī skatīta. Ir jāatcerās, ka šis cilvēks tika arestēts. Ir ļoti daudz informācijas plašsaziņas līdzekļos, un īstenībā šie mēdīji dara ļoti labu darbu. Tiek stāstīts par to, kā šie cilvēki tiek marginalizēti sabiedrībā, un, manuprāt, tas ir patiešām negodīgi. Uh, Ja runa par cietumniekiem, tad ir jāatcerās par divām situācijām. Attiecībā uz disidentiem tiek uh, izmantota spīdzināšana. Ir jāatcerās, ka cietumnieki tiek piespiesti strādāt. Piemēram, 2008. gadā daudzi produkti, kas tika ražoti Olimpisko spēļu vajadzībām, saskaņā ar uh, kādas cilvēktiesību aktīvistas teikto, tika saražoti ļoti lielā ātrumā. Piemēram, 10 tūkstoši īrbolīšu bija jāsaražo vienas dienas laikā. Uh, es, please. Eiropas ārējās darbības dienests. Liels paldies! Attiecībā uz cietumiem. Jāatcerās, ka dialogā mums notika ļoti daudz sarunu par aizturēšanu cietumos, tāpat arī mēs aicinājām paskaidrot uh, Ķīnas tieslietu ministrijas teikto, proti eh, ministrija apgalvoja, ka notiks izmaiņas darba izmantošanai cietumā, bet, eh, nu, neizskatās, ka tā būtu. Komisija ir, ko, ir izveidojusi starpdienestu grupu, kas strādās pie cietumnieku ražoto preču eksporta aizlieguma izstrādes. Ja runa par eh, piespiedu abortiem, tad eh, esam šim jautājumam pievērsuši uzmanību. Mēs saprotam, ka 2002. gada ģimenes plānošanas likums aizsargā eh, sievietes no mm, šād, šādiem piespiedu abortiem, bet šķiet, ka piespiedu aborti un sterilizācija vēl ar vienu notiek. Tāpat arī ir konstatēti citi vardarbības gadījumi. Par šo jautājumu mēs esam rakstījuši Ķīnas varas iestādēm, lai aicinātu sniegt informāciju, un gaidām pašlaik atbildi. Jūs uzdevāt jautājumu arī par dialoga nozīmi kā tādu. Eiropas Savienībai dialogs ar Ķīnu liekas ļoti nozīmīgs. Tas ir tāpēc, ka sabiedrība Eiropā ļoti uh, cieši seko līdzi dialogam ar Ķīnu. Eiropas un Ķīnas attiecības, mūsuprāt, var gūt labumu no tāda plaša dialoga par cilvēktiesību jautājumiem. Mēs varam veicināt eh, izpratni par šiem jautājumiem, varam arī mainīt eh, viedokli Ķīnā. Protams, ka izmaiņām būs vajadzīgs laiks. Mēs uzskatām, ka dialogs ar Ķīnu ir ļoti laba iespēja, lai spriestu par dažādiem jautājumiem, kas mums šķiet būtiski. Tāpat arī mēs tiekamies arī ar pārstāvjiem no attiecīgajām Ķīnas varas iestādēm. Mēs eh, nožēlojam, ka Ķīna īstenībā ir uh, likvidējusi dialoga otro daļu. Pēc uh, izvērtējuma mēs ar Ķīnas varas iestādēm esam sprieduši par to, kā varētu uzlabot dialogu. Pašlaik, protams, mēs uh, saskaramies ar to, ka mm, dialoga notikšana, dialoga uh, organizācija tiek eh, saīsināta, ir jāatcerās, ka dialogs ir jāuztur labā un plašā formā, lai tas būtu mums noderīgs. Paldies! Šķiet, ka esam izskatījuši šo jautājumu. Es eh, pieļauju, ka mums vēl ir viena pastāv iespēja domāt par plašas rezolūcijas pieņemšanu tuvākā gada laikā. Tāpat arī es vēlētos jūs informēt, ka gatavojamies sūtīt eh, cilvēktiesību komitejas delegāciju uz Ķīnu. Iespējams, tas notiks decembrī. Protams, būs grūti to norganizēt. Mēs vēl ar vienu gaidām tikšanos ar Ķīnas vēstnieku, taču jebkurā gadījumā mēs centīsimies to panākt. Tāpat arī ir jāatcerās, ka novembrī mainīsies vadība komunistiskajā partijā, tāpēc būtu labāk doties uz Ķīnu vēlāk. Nu, mēs jebkurā gadījumā vēl ar vien plānojam šo vizīti uz eh, decembri. Es vēlētos pateikties eh, visiem runātājiem par sniegto informāciju, kas ir ļoti noderīga, un tagad es gribētu aicināt visus runātājus, eh, kas izteiksies par Sudānu, nākt tuvāk prezidija galdam.

So now uh, we come to our next uh, agenda item. Tagad mēs pārējām pie nākošā darba kārtības punkta. Viedokļa apmaiņa par pašlaik notiekošamiem cilvēktiesību pārkāpumiem Sudānā un Dienvidu Sudānā. Pagājušajā nedēļā Strasbūrā mēs pieņēmām rezolūciju par situāciju abās valstīs. Besides, uh, calling... Tajā mēs aicinājām sabiedrisko uzraudzības misiju, izvērs savu darbību un arī aicinājām aizsargāt cilvēku tiesības, um, arī sievietes un um, minoritāras kopienas, un uh, lai tiktu vesti tiesas priekšā par pārkāpumiem atbildīgiem. Tad šīs abas valstis ir izgājušas daudzām izmaiņām. 2047. Šī gada rezolūcija ANO tika pieņemta mājā un tā aicina atrisināt eh, jautājums, problemātiskos jautājums ar valstīm, eh, reģionu demitalizāciju pie robežas un arī eh, naftas ieņēmumu godīgas sadalē. Eh, starp abām valstīm ir eh, sadursmes un tās ir izraisījušas daudzas ciešanas. Ir aprēķināts, ka 35 tūkstoši bēgļi no Sudānas zilās, uh, provi, zilās Nīlas provinces ir, pārgā, ir aizmukuši uz Dienvidu Sudānu un uh, 150 tūkstoši šādu bēgļu ir pavisam Un mūsu eksperti nāks klajā ar plašāku cilvēktiesību situācijas raksturojumu šajā reģionā. Vēl es gribētu arī vērst jūsu uzmanību uz rakstisko vēstījumu Sālims Mahmudu Osami Moslam 2007. gadā saņēma Saharova balvu, un tā kā viņš nevarēja būt mūsu viesis šodien, tad viņš ir nosūtījis rakstisku vēstījumu, ko atrodīs, atradīsies savu dokumentu. Mapē, diemžēl, es īpašais pārstāvis Sudānai, Dienvidu Sudānai, Māsta kungs nevarēja būt mūsu vidū šodien, taču mūsu viesi vēl ar vienu ir eksperti, un es gribētu jums stādīt priekšā Mars Josivi Jūde, FIDH, tātad Startautiskās cilvēktiesību federācijas direktors Marso Sivöde no Āfrikas, Ervins Vanderbort un Āfrikas programmas direktors no Amnestijas International un tāda vēl Omers Ismails, INAF Project šī projekta politikas eh, galvenais padomdevējs. Šis projekts ir Vašingtonā eh, bāzēts un 2006. gadā tas eh, sniedza savus ierosinājumus, kā pārtraukt uh, Um, naidi, naida izpausmi Somālijā, Demokrātiskajā Kongo republikā un arī citās Āfrikas valstīs. Tā tad dodu vispirms vārdu Omeram Ismailam. Lūdzu. Thank you. Paldies. By... Iesākumā vēlos pateikties referen... Uh, priekšstādātājai un priekšstādātāju vietniecei šajā Eiropas parlamenta cilvēktiesība apakškomitejā. Esmu ļoti pateicīgs Sudānas tautas vārdā. Šajā valstī es tiku, es piedzimu un tiku un uzaugu, pateicos par to, ka ir jau sen iestāties par cilvēktiesībām šajā valstī. Es uh, sniegšu pavisam īsu informāciju, lai ietaupītu laiku par uh, cilvēktiesību situāciju Sudan. Mani kolēģi vairāk stāstīs par Dienvidu Sudānu un pārējais reģioniem. Kaut arī sākotnēji mēs bijām paredzējuši savu prezentāciju. Uh, atainot citādi. Tātad es runāšu par Sudānu. ir uh, atšķirība cilvēktiesību aizsardzības jomā abās valstīs. Manā skatījumā pastāv liela atšķirība starp cilvēktiesību pārkāpumiem Dienvidu Sudānā un Sudānā. Jā, cilvēktiesības būtu jāievarā visās valstīs, un kad vien tiek pārkāpstas cilvēktiesības, mēs uz to norādām. Mēs tā arī sakām, tā nav pareizi, un situācija ir jālabo. Sistēmiski cilvēku tiesību pārkāpumi uh, Sudānā ir jāskata no tā viedokļa, kā Sudānas valdība jau gadu gaitā pārkāpt cilvēku tiesības. Tā ir daļa no politikas, bet Dienvidu Sudāna ir jauna valsts un tajā situācija ir nedaudz atšķirīga. Tāpēc es paskatīšos, pastāstīšu par to, kas notiek ziemeļos no abām Sudāna. Tātad iesākumā gribētu sacīt, ka Sudānas valdība ar vienu paļaujas uz uh, marginalizēto kopienu problēmu risināšanas. Tas ir noviedis pie konflikta reģioniem un ir uh, pakļāvis eh, dzīvības draudiem. Uh, abās cilvēku dzīv, dzīvības draudiem cilvēkus abās valstī. 2004. gadā um, um, konflikts starp abām valstīm bija īpaši smagi, tagad to ir mazāk, tomēr um, situācija nav pilnīgi stabila. Un e, smagā situācija liedz e, daudzām nevalstiskajām organizācijām no ārvalstīm piekļūt šīm valstīm. Arī Darfūrā uh, situācija ir pasliktinājusies, jo ir ļoti daudz uh, bēgļu no Dienvidas Sudāns, no Etiopijas un no Zilās Nīlas reģiona. Un tad cilvēki vienkārši dodas uz nezināmu situāciju iekšēji pārvietoto cilvēku um, nometnes Darfūrā ir pārpildīts, un tāpēc daudz bēgļu Sudānas valdība vienkārši izspieda uz robežu reģioniem. Par spīti tam, ka nevalstiskajām organizācijām nav viegla pieeja, uh, šiem reģioniem, par spīti šim embargo. Mēs tomēr esam izvērtējuši savu darbību, izmantojot satelīta tehnoloģiju. Mūsu komanda ir apmeklējusi vairākas vietas. Mēs, es personīgi apmeklēju uh, Etiopijas uh, rietumu robežu Roetru robežas reģionu, un es eh, tur aprunājos ar bēgļiem, kas bija nonākušai reģionā no Dienvidu Sudānas. Viņi man stāstīja par šāviņiem, ko bija dzirdējuši, un mm, kara darbību, ko piedzīvojuši savās valstis. Savu kurdu, eh, Dienvidu Kordofānā tika atrasti masu uh, uh, apbedījumi, kaut arī uh, Sudānas valdība mēģināja tos noslēpt. Un uh, daudzi civiliedzīvotāji cieš no valsts uh, spēku uh, puses, tāpēc, ka viņi tiek uzskatīti par uh, partizānu kustības uh, dalībniekiem. Un tiek arī iebiedēti uh, aktīvisti un uh, politiskie disidenti tiek uh, ap, uh, apcietināti, un tas ir uh, dara no standarta politikas uh, nu, kārtumā. Regulāri tiek uh, izmantoti uh, um, miermīlīgi protesti pret varas iestādes rīcību, taču šie cilvēki saskars ar smagu apspiešanu, ieslodzīšanu četriem mēnešiem. Vēl ir citi sistemātiski problēmas jautājumi, kas notiek Sudānā, un tie ir jārisina. Te ir runa par uh, vardarbību pret sievietēm. Un vismagākais paraugs ir tam, ka konflikt zonās, uh, Darfūrā, uh, un uh, zilās nīlas reģionā konsistenti, pastāvīgi uh, tiek grupveidā izvarotas sievietes, un uh, valdība neko nemēģina uzlabot. Bieži vien tā pati ir šo rīcību īstenotāji. Jāņem vērā, ka Sudānā ir gan kristieši, gan musulmaņi, un tie viens pret otru vēršas un uh, tagad tiek uh, par likumu izsludināts šariāta likums, un no tā cieši tie, kas patiesībā nav musulmaņi. Ir arī cilvēktiesība pārkāpuma. Ja sieviete tiek uh, izvarot, tad uh, viņa nevar gaidīt uz tiesas aizsardzību, jo viņa skaidri zina, ka viņu neviens neaizsargās un viņai pārmetīs laulības pārkāpšanu. Ir arī līnča tiesas, kas vērstas pret disident, disidentiem un spīdzināšanu. Un tā ir pastāvīga prakse, un pret to tiesā nevar vērsties. I, kaut arī ir tikumi, kas aizstāv pilsoņus, un tomēr tas viss uzskatāms par tīri tādu uh, slēpšanos eh, šie likumi netiek īstenot. Ir arī līdzīga situācija kā Dienvidu Sudānā, par to vēl runās mani kolēģi, taču, lai ietaupītu laiku, savu uzstāšanos līdz ar to pārtraukšu, iespējams, ka atbildot jūsu jautājumiem sniegšu detalizētāku informāciju. Paldies! Paldies, saka Logbīlēs kundze, un tagad dodu vārdu Marsol Sivjod. Paldies, priekšsēdētāji! Pateicos, ka esat mani aicinājusi uzstāties Eiropas parlamenta cilvēktiesību komitejā. Gribu izmantot šo iespēju runāt, runājot par eh, cilvēktiesību situāciju Sudānā un Dienvidsudānā. Es gribu aicināt Eiropas Savienību ar vien būt modrai attiecībās ar šīm valstīm, un nodrošināt, ka Eiropas Savienība ar vairāk, arvien vairāk iesaistās uh, cilvēku tiesību un demokrātisko principu ievērošanas ziņā šajā valstī. Uh, mans kolēģis runās par ārkārtēji smago situāciju, kas ir Zilās Nīlas reģionās un Dievida Kordofāns reģionā, un tur uh, Eh, civiliedzīvotāji ir lielākie šī konflikta upuri. Vispār cilvēki, uh, miermīlīgi iedzīvotāji bieži vien ir galvenie upuri, visvairāk uh, nāves gadījumi tieši viņu vidū šajā uh, ar naftu bagātajā reģionā. Mans kolēģis par to stāstīs sīkāk. Taču tā nav vienīgā cilvēktiesība pārkāpumu tendence. Es gribētu runāt vēl par vairāk. Viens no cilvēktiesību pārkāpumiem Sudānā un Dienvidu Sudānā ir saistīts ar rubrurojotajām grupām, kas uh, ir pret uh, valsts varu un arī vēršas pret uh, civiliedzīvotājiem. Atkārtos arī smagas eh, starp, starpcilšu mm, mm, vardarbības eh, pazīmes, īpaši Žonglēja reģionā. Un, uh, tur uh, tiek izmantoti jaunieši, kas ir smagi bruņoti, tiek uh, nogalināts simtiem cilvēki, ir, uh, tiek izvērsta seksuālā vardarbība un uh, izlaupīts un nodedzināti ciemati. Uh, pašreizējā partija SPLA Uh, ir ar vien palikusi pie partizāņu cīņas, cīņas metodēm, kas tika izvērstas pēdējo 20 gadu kara laikā, un uh, tur galvenā teikšana bija varai nevis uh, tiesībām. Un līdz ar to arī tiek patvaļīgi uh, apcietināti cilvēki un nogalināti uh, pretēji starptautiskiem tiesībām. Un vēl viena problēma ir um, nevēlamā prakse saistībā ar tradīcijām, tā ir pilnīgi pretēji starptautiskām tiesībām cilvēktiesību jomā, tiek uh, pārkāpt cilvēktiesība, te tiek, uh, piemēram, izvērsta vardarbība ģimenēs un uh, tiek nomētāts akmeņiem sievietes, kas uh, it kā esot pārkāpušas laulību, bet reāli viņas vienkārši tikas izvarotas. Tā tad uh, jāņem vērā, ka pēc dažām dienām Dienvidsudāna eh, svinēs savu pirmo neatkarības gada dienu. Un uh, ir svarīgi analizēt, kāda ir reālā situācija šai valstī. Pavisam ātri. Viens no pozitīvajiem aspektiem, kas ir eh, novērojams šajā valstī, kā konstitūcija pārejas konstitūcija, kas tika pieņemta 2011. gadā, uzskaita pamattiesība, kas atbilst diviem ANO paktiem. Tas attiec uz cilvēktiesībām, politiskajām, ekonomiskajām, sociālām, kultūras tiesībām. Taču valsts vēl arvien nav ratificējusi, ir ratificējusi. Nav ratificēts nevienu starptautisko konvenciju cilvēktiesību jomā. Uh, ir pieņemti kādi 50 likumi, piemēram, vispārējais miera nolīguma likums, un tas norāda uz to, ka tiek piešķirts tiesības presei un izte, runas brīvība. No uh, institucionāla viedokļa ir zināmas liecības par to, ka valsts interesēs par uh, cilvēktiesībām ir cilvēktiesība komiteja, parlamentā ir uh, arī tiesiskuma komiteja parlamentā, taču šīs iestādes ir pārāk nespējīgas, lai reāli risinātu problēmu. Tad vēl arī Nacionālā cilvēktiesība komiteja, tās rīcībā ir uh, liels pilnvars, taču tā nav pietiekoši liela budžeta, tas jau uh, iepriekšējā šī gada martā par, par pusi tika samazināts. Un runājot par tiesu sistēmu, tā ir 20 uh, kara gadu pieredzes mantotāja, un uh, tā nedarbojas visā teritorijā. Uh, un uh, Dienvidu Sudānas iedzīvotāji neuzticas šai tiesu sistēmai. Ņemot vērā šo situāciju, mums jāapzinās, ka ir jārīkojas steidzami, mums ir jākonsolidē šis uh, cilvēku tiesība aizsardzības tiesiskais un institucionālais ietvars varētu, piemēram, paraudzīties pozitīvo piemēru, par kur liecināja Namībija vai Dienvidā Āfrika. Un uh, cerēsim, ka Dienvidu Sudēna nesekos tādu valstu paraugam kā, piemēram, Zimbabve, Gineja, Bisau vai Džibuti, kas nav vēlējušās uh, izveidot šo svarīgo cilvēktiesība aizsardzības ietvaru. Mēs zinām, ka šajās valstīs šodien nevalda stabilitāte un valda vardarbība. Tātad Eiropas Savienībai būtu jāuz, jāpaliek modrai attiecībā uz uh, cilvēktiesību situāciju Dienvidu Sudānā. Un jāsniedz tehnisks atbalsts šī cilvēktiesība ietvara izveidošanai. Jāstiprina cilvēku uh, ak, uh, potenciāls valstī. Un arī jācīnās ar kādu autoritārismu pazīmēm. Paldies! Thank you! Liels paldies arī par to, ka pastāstījāt uh, mums, ko jūs darat un ko jūs darīsiet, un tagad vārds Minam Vandipokta kungam. Paldies priekšsēdētāji par Eh, iespējams pastāstīt par situāciju Sudānā un Dienvidu Sudānā. Mēs Amnesty International esam pievērsušies uh, galvenokārt uh, kli, kort, uh, konfliktiem pārējais reģionos, tādiem kā Abja un Zilās uh, Nils reģionā, un otrs jautājums situācija apkārtumu. Uh, Kā jau jūs norādījāt, pēdējo dienu laikā ir Dienvidu Sudānā atkal ieradies liels bēgļu skaits, valda pārtiks trūkums, bats ir nepieciešams ārkārtas apstākļos sniegt humāno palīdzību, uh, ir jāveido visa loģistiskā sistēma, jāveido arī uh, droši, droša vide un tagad tiek izmantota aviācija, lai piegādātu palīdzību, jo pa ceļiem nav iespējams pārvietoties. Šī situācija ir saistīta arī ar to, ka nav nodrošināta piekļuva šiem reģioniem. Dienvidu Sudānas valdība ir atteikusies īstenot virkni ANO rezolūciju un nodrošināt uh, neitrāliem, neitrālām organizācijām piekļaut šiem krīzes reģioniem, lai sniegtu palīdzību konfliktu reģionos pārvietotajām personām, ir runa par tūkstošiem cilvēku. Bēgļi dienvidu Sudānā Uh, kas ir bēguši no Zilās Nīlas un uh, citiem reģioniem, saskars ar virkni problēmu, arī ar bruņoto grupējumu uzbrukumiem, kaut arī šie vēgli ir civilpersonas. Tāpat uh, ir citi aspekti, ko esam dokumentējuši, ka bēgļu vidū tiek uh, piespiedu kārtā vērvēti bruņoto grupu dalībnieki un arī tiek uh, bēgļiem liekts pārvietoties uz bēgļu nometnēm, piemēram, tas sakāms ar bēgļiem Jidā un uh, vienotības uh, štatā. Tātad tiek izdarīts spiediens uz uh, bēgļiem, lai viņi paliktu jīdā, un tie, kas vēlas pārvietoties uz bēgļu nometnēm, uh, tiek dažkārt arestēti un aizturēti. Un to dara arī bēgļu kopienas pārstāvi no SPLA. Uh, tiek uh, notiek vārdarbība, tiek, notiek uzbrukumi. Aiz, neaizsargātajām grupām trūksta apmešanās vietas bēgļiem, un viņi ir pakļaut vispārējai vardarbībai. Uh, ir ļoti svarīgi, lai uh, humanās palīdzības organizācijām tiktu nodrošināta piekļuve uh, krīzes zonām, lai dalību valstis apzinātos tās nepieciešamību, jo pretējā gadījumā situācija vēl tikai pasliktināsies un ir nepieļaujami, ka Sudāna bloķē šādu piekļuvi. Tālāk gribēju pievērsties virknei citu ieteikumu, ko mēs vēlētos iesniegt Eiropas parlamentam, kas arī varbūt neatspoguļojas uh, rezolūcijā, kas pieņem pirms pāris dienām, bet es, mēs iestājāmies par uh, iera, ieroču embargo paplašināšanu attiecībā uz visu valsti, jo not Sudāna nediskriminējoši bombardē teritorijas, kurās atrodas bēgļi. Un militārais aprīkojums un ieroči tiek izmantot cilvēku tiesību pārkāpumu veikšanai. Tādēļ mēs pieprasām, lai ANO drošības padomu noteiktu ieroču embargo visai valstī, ne tikai Darfūrai un mēs aicinām, lai ANO dalību valstis pārtrauktu ieroču nosūtīšanu uz Sudānu, jo mēs zinām, ka tie tiek izmantot cilvēku tiesību pārkāpumos, un tādēļ es gribētu uzsvērt, cik svarīgi ir ieroču tirzniecības konference, kas paredzēta jūlijā, kur tiks apspriesti jautājumi par ieroču nosūtīšanu un pārdošanas līgumiem, paredzot uh, cilvēku tiesību klauzulas šajos līgumos, lai nepieļautu cilvēku tiesību pārkāpumus. Vēl viens aspekts ir svarīgs, un uh, jūs varat tajā dot savu ieguldījumu, proti ir aicinājums izmeklēt uh, starptautisko uh, tiesību pārkāpumu izmeklēšana, uh, humanitāro tiesību pārkāpumu izmeklēšana. Šādi aicinājumi ir izskanējuši, bet vēl nav pieņemti lēmumi. Šādi pārkāpumi ir konstatēti, bet diemžēl nav vēl izmeklēti un dokumentēti, un uh, šo pārkāpumu autori ir palikuši nesodīti. Par situāciju abie ir um, nesen notikusi pozitīva attīstība, jo Sudāna un Dienvidu Sudāna izved daļu savu drošības spēkus no šī reģiona. Tas nozīmē, ka simtiem tūkstoši cilvēku, kas uh, devās bēgļu gaitās no šā reģiona, varbūt varētu drīz atgriezties savās um, uh, mājās. Uh, ir E ANO drošības padome, pa, lemjot par misijas nosūtīšanu uz Abie bija uzdots uzdevums veikt cilvēku tiesību situācijas novērošanu, bet, diemžēl, šī misija nav uh, spējusi īstenot cilvēku tiesību situācijas organizāciju, jo Sudāna ir atteikusies um, dot atļauju šādiem pasākumiem. Un uh, Eh, diemžēl nesenajā rezolūcijā par šo jautājumu tikai tika konstatēts, ka nav veikts eh, ne, sasniegts nekāds progress. Mūsuprāt, būtu jāizdara lielāks spiediens, un tas būtu jādara arī Eiropas parlamentam. Tālāk, eh, Dienvid Korf, Kordofānas uh, reģionā Uh, joprojām ir drošības apdraudējumi un SPLM uh, pārstāvji tiek uh, aizturēti, viņiem pat netiek izvirzītas apsūdzības, bet viņi tiek turiet apcietinājumā. Šādas represijas turpinās reaģējot uz kritiku un uh, neapmierinātības izpausmē, studentus un aktīvistus iespaidoja notikumi Ziemeļa Āfrikas valstīs, bet uh, pret šiem aktīvistiem tiek izmantoti ļoti cietsirdīgi apspiešanas pasākumi, apcie, viņi tiek apcietināti un spīdināti, spīdzināti, tāpat žurnālisti tiek vajāti un bieži vien apcietināti, tiek uh, konfiscētas uh, žurnālu tirāžas un ir arī aizliegti virkne preses izdevumi. Un visbeidzot, es gribētu aicināt par šiem jautājumiem runāt ar uh, gan uh, padomē, dalībvalstīm, gan tieši ar Sudānas varas uh, pārstāvjiem. Ir ļoti svarīgi arī atjaunot uh, Sudānas neatkarīgā eksperta pilnvaras. Šīs pilnvaras beidzas ANO drošības padomē septembrī šobrīd ir paredzēta uh, tehniskās palīdzības sniegšana valdībai, bet, ja paraugāmies uz cilvēktiesību situāciju uz vietas, tad šis pilnvars ir jāstiprina, lai varētu sniegt atskaiti nevis vienreiz, bet divreiz gadā cilvēktiesību padomē ANO. Un ir nepieciešams arī īpašais referents šajā jomā, nevis vienkārši speciālais eksperts eh, to prasa uh, nopietnā cilvēktiesību situācija un cilvēktiesību pārkāpumi. Uh, liels paldies par jūsu uzmanību. Paldies un debats kungām par jūsu uzstāšanos un par jūsu ieteikumiem. Mēs sekosim uh, situācijas attīstībai. Mēs pēc divām nedēļām Strasbūrā balsosim par rezolūciju par šiem jautājumiem. Mēs varētu arī konsultēties ar kolēģiem vēl šajā jautājumā. Mēs konsultējamies ar dalību valstīm attiecībā uz starptautisko institūciju darbību, un mēs varam arī uzklausīt uh, lūgumu ne tikai pagarināt neatkarīgā eksperta pilnvars, bet arī uh, pārveidot šo eh, un nostiprināt šo statusu. It īpaši ņemot vērā to, ka situācija šajā reģionā pasliktinās. Esam uzklausījuši mūsu ekspertus, un tagad vēlētos dot vārdu arī mūsu kolēģiem deputātiem un arī uh, Eiropas komisijas pārstāvēja Marija Rallai. Uh, kura pārstāv Digi Eko, un viņa uh, strādā pie Sudānas un Dienvidsudānas jautājumiem komisijā. Paldies, priekšsēdētāji! Man ir trīs jautājumi, ko vēlētos akcentēt, bet par visiem tiem jau iepriekšējie runātāji ir izteikušies, un tas liecina par to, ka mums ir kopīgas rūpes un bažas par šiem jautājumiem. Runājot par humānās palīdzības sniedzēju piekļuvi Suna, Sudānai. Konstatējām pastāvīgus centienus ierobežot šo piekļuvi. Pēdējais piemērs ir uh, notika pirms divām nedēļām, kad Austrum provincē tika slēgta septiņu projektu darbība. Mēs uzskatām, ka līdz uh, ar to, ka arī um, nemiernieku teritorijās liek, uh, liekta piekļuve humanitārām organizācijām, tad jāsaka, ka tiek pārkāpti um, neutralitātes uh, principi, uh, kas ir noteikti Dienvidu Kordofāras un Zilās eh, Nīlas eh, pavalstīm, un šādos apstākļos humanitārajām organizācijām nav iespējams rīkoties un strādāt. Ir svarīgi strādāt ne tikai valdības kontrolētajos reģionos, bet arī nemiernieku kontrolētajos reģionos, lai aizsargātu civilpersonas. Runājot par humano krīzi Dienvidu Sudānā, mūs visvairāk satrauc situācija, kas ir saistīta ar bēgļu straumēm no Dienvidu Kordofāras un Zilās Nīlas pavalstīm. Šīs teritorijas, kur atrodas bēgļi, ir attālas un izolētas, un tas ļoti apgrūtina humanās palīdzības sniegšanu. Mēs veicām sagatavošanas pasākumus un uh, bija arī uh, krājumi izveidoti, bet uh, ir pēdējo mēnešu laikā bijis tik liela bēgļu plūsma, kas ievērojami pārsniedza mūsu prognozes. Un, ja sāktos epidēmijas šajā reģionā, tad humānās palīdzības sniedzēji nespētu tikt ar to galā, piemēram, ja būtu kāds holēras uh, epidēmija, jo vienkārši nevar uh, nodrošināt uh, visiem bēgļiem ūdeni un holēras uzliesmojuma gadījumā būtu ūdens patēriņš ievērojami pieaugtu. Uh, un šajā reģionā vai arī citvietu valstī nav atbilstošas infrastruktūras. Un mēs uzskatām, ka ir nepieciešams prioritārs finansējums krīzes pārvarēšanai. Mēs esam mobilizējuši arī helikopterus no citiem reģioniem Āfrikā, bet situācija joprojām ir ļoti satraucoša. Vēlējos pateikties uh, Amnesty International par to, ka viņi runāja par bēgļu aizsardzību uh, reģionos pie uh, abu valstu robežas. Un es pilnībā piekrītu uh, kolēģu teiktajam par to, ka ir uh, pierādījumi tam, ka SPLM veids iebruk noteikumus šajās teritorijās, ka tiek veikta piespiedu vervēšana un ka bēgļiem tiek liektas iespējas pārvietoties uz drošākām teritorijām. Mēs atbalstam ANO bēgļu komisāru centienus pārvietot bēgļus uz drošākām teritorijām. Un uh, Uh, Dienvidsudānas uh, prezidents un uh, īpašais pārstāvis aprīlī apmeklēja Briseli un Humanās palīdzības komiteju, bet, diemžēl, šī vizīte nav devusi nekādus konkrētus rezultātus. Paldies komisijas pārstāvēju, un pirms es dodu vārdu ārējās darbības dienas pārstāvim. Uh, Es vēlējos sveikt Ugandas un Dienvidu Sudānas parlamenta darbiniekus, kuri šobrīd atrodas mācību vizītē Eiropas parlamentā, lai uh, piedalītos parlamentārās demokrātijas veicināšanas programmā. Es uh, gribu teikt, mēs uh, tagad apspriežam nopietnas cilvēku tiesību pārkāpumus, kas notiek Sudānā un Dienvidu Sudānā. Uh, bet uh, mūsu viesi šajās diskusijās nevar piedalīties, viņiem var tikai tajās klausīties. Un tagad Dītmārs Kīslers, kas pārstāv uh, ārējās darbības dienestu. Paldies, priekšsēdētāji! Sākumā es vēlētos teikt, ka ārējās darbības dienestu patiešām uztrauc pašreizējo cīņu un kauju uh, rezultāti tā saucamajās uh, zilās nīlas štatos. Uh, Mēs aicinām Sudānas valdību gan publiskā veidā, gan arī ar dažādiem politiskiem kontaktiem nodrošināt risinājumu konfliktam Zilās Nīlas pavalstī. Sudānas prezidenta konsultants devās, uz, devās mājā uz šo reģionu, kur viņš tikās ar uh, vietējiem pārstāvjiem. Tāpat arī Eiropas uh, Savienības īpašā pārstāve Rozalīna Mārstera Sudānas reģionam, uh, kur diemžēl nebija, um, kurai diemžēl nebija iespēja iesties šodien uz šo sanāksmi, tikās ar Alikatī kungu um, eh, kartūmā pagājušā svētdien. Tas nozīmē, ka mēs ne, visu laiku izdaram spiedienu uz valdību, lai tā dotu piekļuvi konflikta zonām. Uh, Nu šķiet, ka mieru starp Sudānu un Dienvidu Sudānu nevarēs panākt, ja netiks panākta vienošanās par eh, Dienvidu Kordofānas un Zilās Nienas pavalstīm. ANO 24. 46 rezolīcija aicina Sudānas valdību sadarboties ar Āfrikas eh, Savienību augstākajā līmenī, eh, ar Tabom Bekī kungu lai panāktu vienošanos par konfliktu atrisināšanu. Eiropas Savienība vēlas redzēt tādu politisku risinājumu, kas iekļaut visas puses, kas nodrošinātu risinājumu šim konfliktam un uh, ņemtu vērā teritoriālo integritāti Sudānas valstī. Tāpat arī es vēlētos runāt par Eiropas Savienības darbībām Sudānā un Dienvidsudānā. Es vienkārši papildināšu to, ko jau pieminēja iepriekšējie runātāji. Attiecībā uz Sudānu Eiropas Savienības stratēģija, lai sasniegtu savus politiskos mērķus cilvēktiesību jomā, balstās uz ilgtermiņa mērķī nodrošināt tiesiskus un institucionālus pamatus cilvēktiesību aizsardzībai. Te ir runa par uh, galveno cilvēktiesību līgumu ratifikāciju un arī īstenošanu. Un tāpat arī te ir runa par cilvēktiesību iekļaušanu uh, likumdošanā un arī valdības struktūrās. Otrs svarīgākais komponents Eiropas Savienības stratēģijā par Sudānu ir stiprināt neatkarīgus cilvēktiesību spēlētājus un institūcijas, it īpaši aizstāvēt cilvēktiesību aktīvistus un pilsonisko sabiedrību. Šīs atbalsts tiek galvenokārt sniegts ar Eiropas Savienības cilvēktiesību demokrātijas instrumentu palīdzību. Tāpat arī tiek nodrošināts tiesas mm, sēžu monitorings, ja runa par lietām, kur ir iesaistīti cilvēktiesību aktīvisti. Tāpat arī mēs skatāmies uz uh, cilvēktiesību pārkāpumu lietām. It īpaši gribētu pieminēt deviņu žurnālistu lietu 2011. gadā, vai arī lietu pret eh, žurnālistu Faisalu Salī, kas pašlaik tiek risināta. Ņemot vērā šīs stratēģijas mērķus, ir jāuzsver arī regulārā dialoga par cilvēktiesībām izveide ar Sudānas varas iestādēm. Mūsu delegācija Kartūmā uh, ļoti cītīgi strādā pie tā, lai šāds dialogs ar Sudānas valdību tiktu izveidots. Mēs esam panākuši progresu. Esam izveidojuši regulāru dialogu ar cilvēktiesību konsultatīvo padomi, kas darbojas pie Tieslietu ministrijas. Tāpat arī mēs mēģinam nodrošināt starptautiskus partnerus par cilvēktiesībām uz vietas, Kartūmā, Sudānā, tāpat arī iesaistām dažādas citu valstu Eh, starptautiskās misijas, un šis process vēl arvien turpinās. Attiecībā uz Eiropas Savienības cilvēktiesību stratēģiju Dienvidu Sudānai vēlētos teikt, ka arī šeit redzama pozitīva attīstība. Piemēram, cilvēktiesību ietvers Dienvidsudānā progresē. Tiesību saraksts ir iekļauts konstitūcijā, un tāpat arī Dienvidu Sudānas valdība ir apņēmusies vērsties pret cilvēktiesību pārkāpumiem un arī uh, atbildēt uz eh, starptautiskās kopienas bažām. It īpaši tas eh, notika pēc nesenās ANO cilvēktiesību pārstāvju vizītes Dienvidsudānā. Ir jāatcerās, ka cilvēktiesību pārkāpumus var izsināt uh, ar mm, drošības institūciju palīdzību. Šādi pārkāpumi, ko veids drošības institūcijas pašas, ir bieži, bet tos nevarētu saukt par sistēmiskiem. Tāpat arī vēlētos atgādināt par atbruņošanās kampaņām. Drošības spēkiem trūks gan mācību, gan uh, aprīkojuma. Arī tiesu sistēmā mm, nav darbinieku un tie nav pietiekami apmācīti. Nu, protams, cilvēktiesību pārkāpumi netiek eh, skatīti laicīgi un arī nepietiekami efektīvi. Tāpat arī ir jādomā par konfliktiem starp eh, lauku uh, kopienām. Galvenokārt šie konflikti rodas uh, dabas resursu nesadalīšanas dēļ, un pēdējo mēnešu un arī gadu laikā ir zaudējuši dzīvību daudz cilvēki. Tāpat arī ir jāatgādina par faktu, ka sievietes vēl arvien tiek nolaupītas, arī bērni tiek nolaupīti, un tā ir tāda raksturīga iezīme šiem konfliktiem. Trūkst infrastruktūras aprīkojuma, komunikāciju Dienvidsudānā. Ir jāatcerās, ka lauku apvidos ir ļoti maz iedzīvotāju. Visi šie faktori uh, rada šķēršļus uh, drošības iestādēm, lai tās varētu efektīvi aizstāvēt uh, civilos iedzīvotājus. Vēl kāds aspekts ir vieglo ieroču plaša izplatība, un tas rada ļoti liels problēmas. Efektīva atbruņošanās vēl ar vienu netiek nodrošināta visā valstī. Ko tad Eiropas Savienība dara Dienvidsudānā, lai uzlabotu cilvēktiesību situāciju? Mēs atbalstām valdības pūliņus nodrošināt tehnisku un finansiālu palīdzību, tīpaši, ja runa par tiesu nozari. Uh, Eiropas Savienība ir nodrošinājusi 285 uh, miljonus eiro īpašajā finansējumā. Daļa no šī finansējuma tiks nodrošināta tieši demokratizācijas vajadzībā. Papildus ar stabilitātes instrumenta palīdzību Eiropas Savienība cenšas mīkstināt konfliktus, cenšas nodrošināt miera uzturēšanas darbības. Mēs arī uzsveram humanitārās palīdzības nepieciešamību tādās um, teritorijās kā džonge. Tāpat arī es nedrīkstētu piemirst pieminēt to, ka Dienvid Sudāna vēlas pievienoties Kotonu nolīgumam un arī AKK uh, nolīgumam. Kotonu uh, nolīguma ietveros Eiropas Savienība veidos politisko dialogu ar valdību, un šis dialogs Eiropas Savienībai būs prioritāte. Tāpat arī ir paredzēts regulārs dialogs par cilvēktiesībām ar valdību, un šim mm, dialogam ir jābūt regulāram un sistēm, sistemātiskam. Eiropas Savienība centīsies nodrošināt, lai valdība pievienojas visiem starptautiskiem līgumiem un konvencijām šajā jomā. Lielas paldies, Kislēr kungs, par jūsu detalizēto izklāstu par to, kādos projektos Eiropas Savienība ir iesaistījusies. Tagad eh, došu vārdu pārējiem runātājiem, un kā pirmā izteiksies Kilnīlsenes kundze. Paldies, priekšstādātāji kungs. Es vēlējos pateikties mūsu ekspertiem, kuri sniedz mums ļoti daudz informācijas, un tādēļ man ir ļoti maz papildu jautājumu, jo visi Visas prezentācijas bija uh, ļoti informatīvas. Gribu tikai teikt, ka nesen mūs uh, informēja par uh, Intifara Šarifa Saudaras uh, gadījumu. Tā ir sieviete, kam ir piespriests nāves sots. Un es gribēju zināt, kāda ir situācija nāves soda jomā dienvidos un ziemeļos, cik bieži tas tiek izpildīts vai tiek sievietes nomētātas akmeņiem. Uh, un es uzklausīju ārējās darbības dienesta pārstāvi. Gribu teikt, ko Eiropas Savienība dara, lai panāktu nāves soda atcelšanu Dienvidu Sudānā. Tāpat gribētu zināt par sieviešu situāciju, īpaši par sieviešu ģenitāliju sakropļošanas jomā. Mums bija nesen uh, uzklausīšanu Strasburā par šo jautājumu, tā skaitā arī Sudānā. Dzirdēju Amnesty International pārstāvi, kurš runāja par dažādiem ieroču veidiem, vai jūs varētu precīzāk uh, pastāstīt mums par šo ieroču izcelsmi? Tas tie bija visi jautājumi, ko vēlējos uzdot. Paldies! So any... Neredzu, ka vēl kāds vēlētos izteikties. Man pašai ir kāds jautājums, kas patiešām ir tāds uh, īsts jautājums, jo es nezinu atbildi. Oma Ismailkungs, jūs teicāt, ka masveida izvarošanas ir plaši izplatītas. Mēs gadiem ilgi dzirdām, mm, ka uh, konfliktos ir uh, šādas problēmas, ir īpaši, ja runa par Austrumu Āfriku. Vai ir kāda organizācija vai kāda cilvēktiesība iestādi, kas ar to nodarbotos? Mēs zinām, ka ANO ģenerālsekretariātā ir kāda persona, kas strādā pie eh, seksuālas vardarbības jautājumiem, vai, bet vai arī reģionālajos fórumos ir kāds, kas pie tā strādātu? Došu vārdu visiem trīs ekspertiem atbildēji, bet, nu, lūkšu tomēr izteikties īsi. Lūdzu. Okay, thank you. Paldies. Par um, ieroču nodošanu Pēdējo gadu laikā eksports uz Sudānu notiek bal caur Baltkrieviju, Krieviju un Ķīnu. Ammunition uh, from China, including manufacturing. Dienvidkordofānā mēs redzam, ka ieroči diezgan jauni, pat 2010. gada. Uh, ieroči, tāpat arī tiek izmantotas uh, vairāk kārtējas palaišanas raķetes, kas ir ražotas Ķīnā un kuras uh, īstenībā nav pieļautas saskaņā ar starptautiskām tiesībām. Tāpat arī ir kaujas lidmašīnas no Baltkrievijas un arī uh, cita veida ieroči, kas visi ir norādīti mūsu tikko publicētajā ziņojumā, tā kā varat iepazīties ar šo ieroču tipiem arī detalizētāk. Par nāves sodu pavisam īsi. Uh, Jā, patiešām navesod izpilde 2011. gadā ir notikusi gan Sudānā, gan Dienvidsudānā. Bieži vien tas ir darīts pēc negodīgām tiesas sēdēm, un tas nozīmē, ka šāds navesods vispār nedrīkstētu um, būt uh, pieļaujams. Taču Sudānā un Dienvidsudānā tātad uh, notiek navesoda izpilde arī pēc negodīgām, negodīgiem tiesas procesiem. Ir jāatcerās, ka vēl kāda valsts, kas arī turpināja nāvisodu izpildes 2011. Eh, gadā, ir Somālija. Gribētu atgādināt, ka um, šīs ir tātad vienas no nedaudzajām valstīm, kur ir vēl ar vienu ļoti daudz nāvisodu izpildes gadījumu. Jūs atsaucāties arī uz Intifaru Šarifu Abdalu. Mēs ehm, centīsimies eh, darīt visu iespējamo. Mēs zinām, ka ir iesniegta apelācija. Mēs eh, pēdējo gadu laikā nesam eh, konstatējuši nevienu nāvsodu izpildi ar nomētāšanu rakmeņiem. Nu, mēs ceram, ka šī apelācija vainagosies ar rezultātiem. Uh, Nu, bet, protams, mēs turpināsim sekot līdzi šim gadījumam. Mēs neesam strādājuši reģionā, ko jūs pieminējāt, tāpēc man nav nekas sakāms par to. Tikai gribēju papildināt pavisam īsi. Mēs apmeklējam aprīlī Džubas cietumu, tur ir aptuveni simts uh, ieslodzīto, kam ir piespriests nāvesots, viņi ast atrodas šaušalīgos apstākļos, un eh, krimināla kodeksā nāves sots ir paredzēts kā Sudānā, tā Dienvidsudānā. Okay. Um, be... Paldies. Pirms, vispirms eh, vēlētos parunāt par eh, Kislera kunga rekomendācijām. Manā rakstiskajā paziņojumā ir iekļauta gandrīz katra no jūsu rekomendācijām. Ja runa par in institūciju stiprināšanu līdz pat starptautiskajai krimināltiesai, tad es gribētu teikt, Eiropas Savienībā vajadzētu atbalstīt eh, starptautisko krimināltiesu un tās mēģinājumus nodrošināt, lai noziedznieks stātos tiesas priekšā. Tāpat arī gan individuālā, gan arī eh, starp, sa, institūcija līmenī ir jācīnās par Sudānas aktīvistu aizstāvību, bet īpaši runa par tādiem, kas aicina uz izmaiņām valstī. Jūs noteikti esat dzirdējuši par demonstrācijām, kas notiek valstī, un arī par valdības aso attieksmi pret šīm demonstrācijām. Es ceru, ka Eiropas Savienības valstis sadarbosies ar Sudānu, nosodīs to, kas notiek Sudānā, un šādā veidā sniegs savu atbalstu. Tāpat arī ir jāatbalsta jaunās sievietes, kas um, katru dienu apdraud savu dzīvību, mēģinot nodrošināt demokrātiju. Par izvarošanām. ir pierādījumi par to, ka konflikta zonās izvarošana notiek sistēmiski, un tā ir daļa no valdības stratēģijas. Izvarošana tiek izmantota kā kara ierocis. Tāpat arī pārtika tiek izmantota kā kara ierocis, proti liedzot pieeju m, mm, dažādām starptautiskajām organizācijām doties uz šiem reģioniem un palīdzēt eh, nelēmē nonākušajiem. Nezinu, vai Āfrikas Savienība kā reģionāla organizācija ir strādājusi pie šī jautājuma. Iespējams, ir kādas individuālas organizācijas Āfrikā, kas cenšas cīnīties pret šīm problēmām. Taču tā noteikti nav tradīcija, ja ir runa par Āfrikas valdībām vai reģionālām institūcijām. Es ceru, ka šis jautājums kļūs par Eiropas Savienības prioritāti sarunās ar Āfrikas Savienību, ar Āfrikas valdībām un arī ar institūcijām, kas darbojas Āfrikā. Šī praksa ir eh, briesmīga. Mēs redzam, ka sievietes tiek eh, ne tikai izvarotas, viņās eh, tiek arī apzīmogotas ar kaunzīmi, kas viņām ir jānēsā visu mūžu. Ir jāatcerās, ka uh, Šī teritorija noteikti ir pelnījusi visu institūciju lielāku uzmanību. Paldies visiem eh, trim runātājiem par jūsu eh, lielisko stāstījumu. Mēs runājam par tiešām eh, drūmu situāciju mm, šajos reģionos. Mēs redzam, ka situācija kļūst arvien sliktāka. Tas nozīmē, ka mums ir jādara viss iespējamais, lai mēģinātu rast risinājumu. Mums ir jāizmanto visi parlamenta rīcībā esošie instrumenti, lai pievērstu uzmanību tam, kas notiek šajās divās valstīs. Un tagad uh, pievērsīšos nākamajam darba kārtības punktam. So <laughs> Thank you. So, could you all, uh, could I... Lūdzu, vai nu atstājiet telpu, vai arī ļoti uzmanīgi klausieties. Now, our next uh, point is information. Nākamais darba kārtības punkts ir informācijas un komunikācija tehnoloģijas un cilvēktiesības. Šajā pēcpusdienā mēs uh, sākām darbu ar uzklausīšanu par Ķīnu un dzirdējām daudz piemēru par to, kā šīs tehnoloģijas var izmantot gan labiem, gan arī sliktiem nolūkiem. Tagad mums vajadzētu uh, apspriesties par šo jautājumu, un pie mums tāpēc ir ieradusies Marītie Šāki, kas, manuprāt, ir arī komitejas locekle un ielēcīgi arī ārlietu komitejas referente par digitālās brīvības stratēģiju Eiropas Savienībā un ārlietām. Uh, sveicināta Šāķis kundze, un tāpat arī pie mums ir ieradies Pēna Vāgner kungs, kurš mums prezentēs cilvēktiesību komitejas pētījumu par informācijas un komunikāciju tehnoloģijām un cilvēktiesībām. Marīķē, varbūt mēs vispirms uzklausīsim prezentāciju un pēc tam diskutēsim. Uh, Vāgnere kungs, dosim jums tagad uh, vārdu, un varbūt jūs uh, piedosiet, ja es došos sēdēt citur, jo es arī vēlos redzēt slaidus. So, uh, thank you very much and good afternoon. Liels paldies. Labdien, man sauc Bens Vāgners, esmu no Eiropas Universitāšu institūta un runāšu par eh, informācijas tehnoloģijām. Mēs šopēcpusdien jau dzirdējām, cik liela nozīme tām var būt, eh, veicinot pārmaiņas daudzās uh, sabiedrībās Eiropā, uh, visā pasaulē. Uh, Un tad es gribētu mazliet pastāstīt, eh, kādi var būt negatīvie aspekti informācijas un komunikācija tehnoloģijām. Ja jūs paraugāties to, kas notika arā pavasara laikā, tad skaidrs, ka vēl ar vien tie satricinājumi, kas tik piedzīvo Tunisijā un citur, atainojas arī citur pasaulē. Mēs vēl ar vien izstrādājam politis, politikas atbildes uz to, kas notiek arī citur pasaulē. Ja jūs paraugāties uz to, cik liela nozīme bija e, informācijas un komunikāciju tehnoloģija e, šo notikumu veicināšanā. Un skaidrs, ka IKT ir izmantojama arī apspiešanas. E, Mm, pasākumiem. Un uh, liela nozīme šeit ir izplatītājiem, pārdevējiem, vai tas būtu no Eiropas vai no citām valstīm. Piemēram, jūs paraugāties Ēģipti vai Sīriju. Ēģipte ir ļoti labi zināms, ka internets tika noslēgts, arī mobilās komunikācijas, un šajā kontekstā ir ļoti svarīgi zināt, ka netiek noslēgt ne tikai vispārējais mobilās komunikācijas, bet demonstrācija gadījumā daudziem kairs iedzīvotiem vispār nebija pieeja palīdzības dienestiem skaidrs, ka šādā situācijā tieši bija svarīgi piešiem dienestiem, un tas, kas notika, vispār bija pilnīgi nepieļaujams. Un runājot par interneta un mobilo komunikāciju atslēgšanu, Eģiptē vēl ir otrs aspekts, kas bija īpaši svarīgi. Kaut arī Uh, valstī bija uzraudzības iespējas, vēl bija papildu iespējas, ko piedāvāja Eiropas eh, uzņēmums. Tātad eh, te bija sanozīme arī Eiropa. Ja mēs paraugāmies tagad uz Sīriju, kura, diemžēl, ir redzējis viss asiņainākos arā eh, pavasara aspektus, tad uh, tika izveidot vesela sistēma, kā apspiest komunikācijas, šis režīms to izveid. Taču ar šo režīmu nepietika, tas izmantoja Eiropas uh, kon, val, uzņēmu konsorcijas no nu, vairākām dalībvalstīm, un uh, tur sistēma bija vēl advancētāka. Un bija daudz ziņojumu par to, pās presē, vairāki drosmīgi žurnālisti par to ziņoja, ka nekāda politiska atbilde uz to vispār nebija, jo līdz pat pavisam nesenai pagātnei daži gadieni, kas eh, tika piedzīvot, vispār eh, nerada nekādu atbalstu Eiropas politikā. Runājot tālāk par Tunisiju un Bahreinu, Tunisijas gadījums jau īpaši interesants, tāpēc, ka vēl pirms arāba pavasara Tunisija bija viena no valstīm, kurā bija eh, ļoti plaša cenzūra, attiecībā uz internetu un plašsaziņas līdzekļiem. Taču uh, pilsoņi ir jāatrod veidu, kā to apiet. Un uh, Eiropas uzņēmumi uh, ieguva pat uh, īpašu pieeju Tunisijai, lai varētu pārbaudīt uh, savu cenzūru, cenzurēšanas iekārtas internetam. Uh, Un tā tad eh, uz Tunisijas iedzīvotēm tika pārbaudīta to efektivitāti, pievēršoties Bahreinai. Turpat tika pavisam uh, eh, nepārprotams spīdzināti cilvēki pamatojoties uz īziņām, uh, kas uh, tika pārtvertas, ir dokuments par to, kas ir pilnīgi nepārprotams, tajā ir neapkāršama informācija un Eiropas politikas eh, veidotājs šis eh, dokuments ir sasniedzis, un tad jautājums, kādi varētu būt iespējami risinājumi. Es arī kā uh, universitātē strādājuši cilvēks bija īpaši priecīgs par to, ka uh, Eh, kad vien šis jautājums tiek skarts, tiek uzdot jautājums, tad ko reāli var darīt. Tātad no Eiropas perspektīvas ir vairāk pasākumu. Īstenot tos var, piemēram, sadalīt eh, īstermiņa pieejas eh, instrumentos, vidustermiņa un ilgtermiņa. Ir viens visaptvarošs. Mm, Piemērs tam, ka Eiropas uzņēmuma nepieciešams atbalsts. Tas attiecas, piemēram, uz tiem gadiem, kad uh, Eiropas saimnība var spēr, spēlēt svarīgu lomu, kad uh, uh, korporācijas un uzņēmumi, kas darbojas IKT jomā, kādā valstī, uh, izvērš uh, cenzūras pasākums. Skaidrs, ka te nav runa par uh, visas sistēmas apgriešanu kājām, gal, uh, kājām gaisā, taču tomēr ir šis un tas darāms. Svarīgi, lai Eiropas Savienības līmenī pastāvētu ātrās reaģēšanas iespējas, jo pat tad, ja kāds nāk klajā ar sabiedrisku paziņojumu, tas netiks izdarīts e, pietiekoši ātri un bieži vien tas nenotiek koordinēt. Tātad ir jābūt tādai diplomātskai kapacitātei, kas spēj rīkoties ātri, un līdztekus tam ir jāizstrādā tehniskas iespējas situācijas uzraudzību, lai varētu saprast, kas reāli notiek, bet eh, te varētu būt arī runa par tādām situācijām, kur mēs sadarbojamies ar eh, kopienām vairākās eh, pasaules malās, eh, kad vien tas ir saistīts ar cilvēktiesību pārkāpumiem. Un tad vēl ir īpašā kategorija, kura manā skatījumā ir definējama, ja mēs būtu iepieši īpaši griboši to darīt. Varētu izmantot tādu unikālu tehnoloģiju, kas būtu izmantojama eh, cilvēktiesību pārkāpumu gadījumā. Un skaidrs, ka te nevajadzētu būt nekādiem juridiskiem ierobežojumi. Mēs vēl runāsim par eh, korporatīvo atbildību. Ir potenciāls risinājums šai problēmai. Ja uzņēmumi, kas eh, nodarbojas ar, eh, ar IKT un tad īpaši starptautiskajās izstādēs svina savus, lepojas ar saviem sasniegumiem, cenzūras izvēršanā, tad tas, protams, nav uzteicams. Uh, Un tad vēl ir īpaša tehnoloģija, vienreizējā izmantošanas mehānismi, vienreizējais izmantošanas mehānismi. Tie varētu būt visefektīvākie, eh, tad, ja vislabāk tos varētu apspēlēt eh, juridiski risināt, un tad divu veidu izmantojam tehnoloģijas. Te ir jāizvērš plašas eh, debates, iespējams, ka šī joma būtu jāreglē, lai divējā, divējādi lietojuma tehnoloģijai būtu arī attiecīgs mehānisms, un tad vēl ir visādas citas tehnoloģijas. Protams, eh, skaidrs, ka šo tehnoloģiju regulēšana nav visaptvaroša, un mēs nevaram, protams, ar to pielikt punktu tām, ka cilvēki vai uzņēmumi, kas uh, valstīs nodarbojas ar uh, cenzūru, izmantojot IKT, to uh, vairs nedarīt. Un tad vēl no šīm diskusijām bieži vien paliek ārpus aspekts uh, par eh, to otro pusi. Ir valdības un uh, un iedzīvotāji mm, visā pasaulē, kas nezin, ka šādas tehnoloģijas vispār no valsts puses tiks izmantots. Un te ir liela nozīme NVO un, NVO un aktīvistiem, īpaši attiecībā uz uh, uh, tiesību īstenošanu. Un te, protams, ir runa par īpašu uzraudzību. Un tad vēl ir e, vidustermiņa un ilgtermiņa politika, par kuru vērts padomāt. Ka tīkli, kas tika izstrādāti, nebija tikai komunikācija tīkli tehniskā nozīmē, bet vēl ir uh, arī svarīgi aspekti tādi kā normatīvoji principi, un tad uh, šiem normatīviem principiem mūsu skatījumiem būtu jābalstās uz cilvēku tiesībām. Te varētu būt runa par tādu principu izveidi, uh, Es te nerunāju mm, par eh, to, ka es būtu nonācis pie galīgā risinājuma savā dokumentā, taču daudzās eh, valstīs pasaulē Eiropas finansējums tiek izmantots šo tīklu izveidošanā. Un tāpēc ir svarīgi, lai eh, te mm, būtu savu nozīme cilvēktiesībām, lai cilvēktiesības netikt pārkāpts izmantojot šos tīklus. Tātad es runāju par īstermiņu, vidustermiņu, ilgtermiņu stratēģiju, taču jāatzīst, ka šī ir tikai sākuma stadija, kuras uh, brīd laikā mēs domājam par to, kā var izmantot IKT demokrātijas un cilvēktiesību principu izplatīšanai. Te ir uh, novatoriskā kapacitāte, ko var izmantot cilvēktiesību labā. Uh, Līdztekus tām noteikti ir problēma, kas saistīta ar to, ka tehnoloģijas, kas bija paredzētas, lai uzraudzītu pilsoņus, bieži vien tika izstrādāts tieši ar Eiropas Savienības finansēm. Un te būtu vērts izstrādāt tādas vārdlīnijas, kad, piemēram, Eiropas programmas eh, saņems finansējumu no 7. vai 8. pamatprogrammas, tad tiktu ņemt, vērs, ņemt vērā cilvēktiesību aspekts. Un tad vēl fundamentāli svarīgs jautājums, par kuru vērts padomāt Daudzos aspektos, kas saistīti ar šīm tehnoloģijām un to cilvēku tiesību sekām, mēs vēl ar vienu esam tādā kā sākuma stadijā. Mēs pietiekuši daudz nezinām par negatīvajām sekām un par eh, to, kā šīs tehnoloģijas būtu jātīsta tālāk. Tātad mums kā Eiropas Savienības pilsoņiem un Eiropas Savienības uh, Uh, politikas veidotājiem un uh, vienkārši privāti personām ir jāstrādā vairāk pie šo tehnoloģiju mm, attīstīšanas un uh, gaidāms, ka izstrādātās politikas tiks izmantotas situācijas mainīšanai. Es domāju, ka dokumentā, kas jums šeit ir izplatīts un arī citos dokumentos, ir minēts, ka internets ir uh, Eh, būtisks cilvēktiesību veicināšanas instruments. Un gaidāms, ka debatēs par cilvēktiesībām arī turpmāk internetam tiks pievērsta liela uzmanība. Un Frankli Rūgul um, eh, runas brīvības īpašais uh, referents arī ir uzsvērs šo jautājumu. Un Eiropai šī politiska un ekonomiska izmaiņu īstenošanas iespēja. Tātad kāda varbūt būtu politikas, politiska rakstura atbilde, ko Eiropa varētu sniegt, mm, stājoties pretiem šiem izaicinājumiem? Es domāju, galvenais jautājums šeit ziņā ir sadarbība. Sadarbība starp dažādām Eiropas Savienības daļām, starp padomu, parlamentu un komisiju. Uh, jānodrošina, ka tāda sadarbība, kuru visi vēlas, tiešām norisinās, un tā ir ļoti svarīga, lai mēs um, par soļus tālāks priekš, un man pētījuma ietvaros minēts, ka te darbojas daudzas uh, starpdienestu grupas, un svarīgi, ka šiem dienestiem liela nozīme tiek pievērsta cilvēktiesībām. Un te ir arī uh, jautājumi par kiberdrošību un par uh, normām. Uh, Tāpēc ir ļoti svarīgi jau šo debašu pašā sākumā cilvēku tiesības būtu neatņemama šo politiku sastāvdaļa. Tāpēc es no sirds aicinu Eiropas Savienību, Eiropas parlamentu atbalstīt tās dalību valstis, eh, kas paudušas uztraukumu par to, kā cilvēku tiesību aspekts var palikt ārpus sarunām par IKT, jo galvenā uzmanīgi pie, pievērsta kiberdrošība. Uh, Un tad runājot par uh, uzņēmumiem, jeb korporācijām, tām ir liela atbildība. Ir dzirdēts viedoklis, ka korporācijas uzskata, ka to izstrādātā programmatūma vai tehniskie risinājumi vairs nav viņa atbildība, kad tie tiek nodoti citu valstu rīcībā. un pastāv liela draudi, ka korporatīvie um, uh, risinājumi vienkārši noslēps ne, neglītāko um, cenzūras pusi. Paldies! So thank you very much. Liels paldies, Vāgner kungs. Man jāatzīst, es neesmu lasījusi jūsu sagatavoto ziņojumu, bet jūsu prezentācijas sākumā vienā no slaidiem jūs teicāt, ka Eiropas uzņēmumi piedāvāja atlaides valdībai, lai varētu izmēģināt savu tehnoloģiju. Tas bija ļoti precīzi. Un, ja es izlasīšu jūsu ziņojumus vai atradīšu šo uzņēmumu nosaukumus, jo uh, mums tiešām šī situācija ir detalizēti jāizpēta. Jūs noteikti atradīsiet uh, saiti uz internetā ievietotos uh, šo uzņēmumu sarakstu un arī ļoti interesanti paskatīties, kādi uzņēmumi Uh, un valstis apmeklē šīs starptautiskās tirzniecības uh, izstādes. Mēs uh, šeit uh, esam piesaudzīgi minot konkrētu uzņēmumu nosaukums, jo tad um, mani varētu iesūdzēt tiesā, bet šī informācija ir pieņem, pieejama, un ja jūs vēlaties, to var viegli atrast. Paldies, jā, mums ir visiem izdalīts jūsu ziņojums rakstveidā. Marītie Šāke ir ārlietu komitejas atzinuma sagatavotāja par digitālās brīvības stratēģiju Eiropas Savienības ārpolitikā. Lūdzu, īsumā iepazīstiniet mūs ar savu atzinumu. Ļoti pateicos jums par to, ka tik svarīgs jautājums ir iekļauts jūsu politiskajā darba kārtībā ir, protams, jāraugās, lai digitālās tehnoloģijas tiktu atbilstoši izmantots Eiropas Savienībā, un šobrīd es pievērsīšos cilvēktiesību jautājumiem, bet ir plašāka stratēģija, pie kuras es kopā ar kolēģiem un iesaistītajām pusēm šobrīd strādāju. Eiropas Savienībai ir iespēja kļūt par globālo līderi digitālās brīvības jomā, ja mēs to vēlamies ir nepieciešama ne tikai politiskā grība, bet arī atbilstošas zināšanas par to, kā tehnoloģija darbojās un kā tā ir saistīta ar cilvēktiesībām. Tāpat būtu nepieciešama labāka sadarbība starp dažādiem Eiropas komisijas ģenerāla direktorātiem un arī būtu uh, Eiropas ārējās darbības dienestam nopietni jāņem šis jautājums pie tā jāstrādā, balstoties uz pieejamām zināšanām. Es vairāk interesējos par uh, sekojošo diskusiju, bet es īsumā pastāstīšu jums par uh, savu darba dokumentu un tā galvenajiem punktiem. Runājot par pamat cilvēku tiesību nodrošināšanu Šis uh, darba dokuments uh, vēl nav pabeigts, un visi vēl var dot uh, savu ieguldījumu darbā pie tā, un es strādāju pie šīs stratēģijas uzmetuma, vēlos, lai tā būtu pēc iespējas visaptveroša, un visi ieinteresētie ja var man sūtīt savu pienesumu. Ir ļoti uh, svarīgi apzināties, ka uh, tagad cilvēku tiesību cīņas avangards ir pārvietojies uz digitālo telpu, bet jautājum, šis jautājums ir saistīts ar drošību, brīvību, tirzniecību, un jāsaka, ka ļoti svarīga ir Eiropas Savienības uzticamība, ticamība cilvēktiesību jomā un tas, kā mēs izmantojam jaunās tehnoloģijas tāpat jālūkojas uz to, ko valdības var darīt šajā jomā, sadarbojoties ar uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām. Un es uzskatu, ka virkne šo svarīgo jautājumu jārisina tieši Eiropas Savienības līmenī, jo mēs saskaramies ar globālo tīmekli, kas darbojas uh, pasaules mērogā. Un mums uh, ir jārīkojas Eiropas līmenī, jo dalību valstu mērogi ir pārāk mazi. Un tagad daži punkti, lai ierosinātu diskusiju. Mēs saskaramies ar jauniem apdraudējumiem. Un atkal un atkal atgriež tā saucamais karš pret terorismu. Uh, tiek runāts par kiberdrošību, kiberkaru. Un šīs diskusijas ir ļoti līdzīgas tām, uh, kādas mēs dzirdējām pēc 2001. gada 11. septembra uzbrukumiem un kā pret terorismu. Mēs nevaram apstrīdēt, ka jaunās tehnoloģijas rada apdraudējumus tādus kā kibernoziegumi, kiber kara darbību, bet ļoti svarīgi ir panākt atbilstošu līdzsvaru, lai pārāk neapdraudētu digitālo brīvību. Ir rūpīgi jāizvērtē, kādi ir reāli apdraudējumi. Ir nepieciešams izstrādāt atbilstošas definīcijas par to, kas ir kibernoziegumi, un e, nedrīkst pieļaut, ka e, apdraudējumu, kiberapdraudējuma definīcija. M, iziet no mūsu kontrolas, jo varētu būt ieinteresētie uzņēmumi arī iesaistīti eh, šajā jomā. Tāpat mums ir jāuzņemas atbildība par tehnoloģijām, ko mēs nodrošinām. Piemēram, eh, Nīderlandē tika pārkāpta interneta vietņu drošība un uzņēmums to konstatē tādā veidā, ka tika, uh, bija gadījumi, kad tika apdraudēts e-pasta, e-pasta drošība. Tādēļ ir ļoti svarīgi garantēt arī uh, drošību no personas datu aizsardzības viedokļa. Tāpat uh, ir ļoti interesanti redzēt, kā jaunās tehnoloģijas var veicināt vispārējo cilvēku tiesību uh, ievērošanu. To mēs varam redzēt uh, horizontālā veidā, kā runas brīvība, pulcēšanās brīvība, preses brīvība jauno tehnoloģiju un internetu kontekstā. Bet ir iespējams arī vākt pierādījumus par cilvēktiesību pārkāplatīt uh, fotogrāfijas un uh, vizuālo informāciju par šiem jautājumiem. Uh, Es, eh, kad eh, vēl biju studente, eh, strādāju pie bijušās Dienvidslāvijas jautājumiem un Miloševiča prāvas, un toreiz ļoti maz vizuālo materiālu bija pieejams, mēs tikai balstījāmies uz personu liecībām, bet tagad situācija ir citādāk, piemēram, Sīrijas uh, gadījumā e, ir pieejams simtiem video materiālu. Mūsu rīcībā ir ļoti liels materiāla apjoms, bet jautājums ir, kā tos izmantot, kā pierādīt, vai tie ir autentiski vai nav. E, bez šiem horizontāliem punktiem ir arī valstīm specifiski izaicinājumi. Piemēram, Irānas Islamiskā republika uh, strādā pie elektroniskā priekškara izveides, lai atdalītu Irānas iedzīvotājus no globālā interneta un lai izveidotu halal internetu, kas darbotos tikai Irānā. Tas būtu tāds iekšējais internets Irānā un uh, tad uh, cilvēkiem būtu piekļuvi tikai uh, internetam, kas būtu pakļauts ļoti stingrai cenzūrai. Un tiktu arī centralizēti uzraudzīti visi mēģinājumi iegūt uh, informāciju digitālā veidā. Eiropas Savienībā ir jāpalīdz cilvēku tiesību aktīvistiem pašiem sevi aizsargāt un darboties šajā ļoti sarežģītajā vidē. Līdzīgi izaicinājumi ir arī Ķīnā. Ķīnā tiek veidota elektroniskā eh, uguns siena vai tāda kā, elektronis, tāds kā elektroniskais Ķīnas mūris. Tas ietekmē ne tikai cilvēku tiesību situāciju, bet ierobežo arī uzņēmēju darbības iespējas šai valstī. Līdz ar to jāsaka, ka cilvēku tiesību jautājumi nav apskatāmi vakumā, tie ir saistīti ar plašāku kontekstu. Ķīnā, piemēram, ir aizliegti anonīmie blogi. Tas nozīmē, ka var so, saukt uh, pie atbildības uh, dažādu uh, Mm, materiālu autorus. Tāpat jaunās tehnoloģijas tiek izmantotas, lai kontrolētu informācijas plūsmu un vērstos pret opozīciju. E, plaši zināms piemērs ir Benalī režīms e, Tunisijā, kas vērsās pret savu tautu. Tāpat Asada režīms Sīrijā izmantoja itāļu uzņēmumu tehnoloģijas, veidojot uzraudzības centru un uh, izmeklējošie žurnālisti un politiskais spiediens palīdzēja panākt, ka šis itāļu uzņēmums beidz šāda veida darbību. Un tika pieņemts uh, lēmums aizliegt uh, tādu tehnoloģiju eksportu uz Irānu un Sīriju, kas tiek izmantotas, lai apspiestu mm, brīvību un brīvības cīnītājus. Un mums ir e, jāvēršas vismaz pret tām Eiropas Savienības e, tiem uzņēmiem, kas pārdod šādas tehnoloģijas. Diemžēl ir tādi uzņēmumi, kas eksportē šādas tehnoloģijas, izmantojot gan aprīkojumu, gan programmatūru, gan arī konsultācijas uz vietām. Un šīs tehnoloģijas ir izstrādātas uh, lai uh, veiktu cilvēku tiesību pārkāpumus. Un ja mēs to visu savietojam ar paziņojumiem, ko dzirdam no uh, Eiropas Savienības uh, galvas pilsētām, ārējās darbības dienesta, kas kritizē uh, preses un runas brīvības apspiešanu, tad šis kontrasts ir ļoti uh, krass. Uh, Mums uh, ir uh, jādomā par stratēģiju un efektivitāti interneta apdraudējumu pārvaldības jomā. Ir daudz uzņēmumu, kas apzinās, ka interneta darbība ir uh, svarīga šo režīmu izdzīvošanai, un tie izmanto arī cilvēku tiesību apspiešanai. Eh, internetu pārvaldības jautājumi tiek apspriest dažādos starptautiskos fórumos, piemēram, ANO, un tādēļ Eiropas Savienībā ir iespējas arī politiskajā līmenī sadarboties ar uzņēmumiem un pilsonisko sabiedrību, lai mm, rīkotos efektīvāk, lai runātu vienā balsī šajos starptautiskajos fórumos. Mums ir jārīkojas efektīvi arī savās valstīs, un tad mēs būsim ticami pasaules mērogā. Jādomā arī par attīstības politikas cilvēktiesību dimensiju mēs uh, piešķīrām lielu finansējumu šai politikai, un mums ir iespējas nodrošināt Uh, digitālās plaisas pārvarēšanu, lai nodrošinātu cilvēkiem piekļuvi informācijai un izglītībai, tāpat lai uh, pārvarētu tabū par uh, dažādiem veselības jautājumiem, par sieviešu situāciju, un tas varētu nodrošināt lielu liecienu uz priekšu šajās attīstības valstīs un efektīvu līdzekļu izmantošanu. Eh, es esmu gatava uzklausīt visu kolēģu komentārus. Šajā darba dokumentā ir ieskicēta stratēģijas struktūra. Ir svarīgi, lai dažādas pārvaldības atzāri būtu saskaņot, lai nebūtu pretrunu starp tirzniecības un cilvēktiesību politiku. Tāpat ir nepieciešams iestrādāt digitālo brīvību pastāvošos cilvēktiesību un demokrātijas projektos. Tā ir vienkārši pieskaņošanās reālai mūsdienu situācijai un ir jādomā par dažu ļoti specifisku tehnoloģija eksporta aizliekšanu, jo šīs tehnoloģijas ir paredzētas cilvēku tiesību pārkāpumiem, ir jārunā par uzņēmumu atbildību un arī par dialogu un informācijas apmaiņu starp politikas veidotājiem, uzņēmumiem un nevalstiskajām organizācijām. Tādējādi mēs varētu palīdzēt attīstības valstīm uh, strādāt ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijām. Mums ir arī e, jādod vairāk tiesību interneta lietotājiem. Viņi jāinformē un jānodrošina atbildības sadale un jāintegrē cilvēki e, un e, viņi jāiesaista sadarbībā ar jauno tehnoloģiju izstrādātājiem. Ja tas mums izdosies, tad mēs spērsim lielu soli uz priekšu un kļūsim par globālu līderi šajā jomā. Lielas paldies Marīķai Šakai par eh, to, ka viņa deva ieskatu viņas ziņojumā. Manuprāt, šis ziņojums ir ļoti labā garumā, jūs arī tehniskā ziņā labi pārzinat šo tēmatu, tāpat arī zinat eh, politiskās prioritātes. Man ir eh, daži jautājumi, bet es domāju, būtu labi uzklausīt arī Eiropas ārējās darbības dienestu. Uh, Uh, cilvēktiesību uh, sekretariāta pārstāvi. Tāpat arī no Eiropas komisijas um, Andrēja Glorioso no uh, Informācijas sabiedrības ģenerāla direktorāta. Cik tā saprotu, jūs ļoti labi pārzināt šo nautisku nekad stratēģiju, un es īsti nezinu, vai Tomas Dots ir ieradies. Nē, Tomas Dota nav. Tad divi runātāji. Kinga kungs pirmais. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārtām es vēlētos pateikties eh, Šakas kundzei par ļoti interesanto dokumentu. Tāpat arī vēlētos pateikties Vagnera kungam par viņa sagatavoto pētījumu. Un, protams, ārējās darbības dienests un arī komisija abus šos dokumentus ar uzmanību pēta. Eiropas Savienības politika par interneta brīvību ietver vairākus principus. Proti, ir jānodrošina, lai indivīdi varētu izmantot eh, kibertelpu, lai varētu izmantot eh, vārda brīvību šajā telpā, un tāpat arī, lai varētu izvairīties no naidīgiem izteikumiem un no bērnu pornogrāfijas. Tāpat arī ir jānodrošina, lai cilvēktiesības tiktu ņemtas vērā, izveidojot programmas un politiku, kas nodrošina kiberdrošību. Uh, un uh, strādā pie interneta pārvaldības. Tāpat arī ir jāuzlabo monitorings un cauradzamība, ja runa par e produktu vai pakalpojumu eksportu, ja ir ietiek ja izmantota kibertēlpa. Eiropas Savienība ir uzsākus vairākas darbības, lai šie principi tiktu īstenoti praksē. Eiropas Savienība nosoda vārda brīvības ierobežojumus, tāpat arī tā vēršas pret blogotāju arestiem, uh, tā eh, cenšas eh, to iekļaut savās attiecībās ar trešajām valstīm, tāpat arī tas tiek paziņots dažādos savērtiesību dialog, dialogos un veicot demāršas. Eiropas Savienība ir pieņēmusi sankcijas vairākās valstīs, lai vērstos pret autoritāro režīmu, lai eh, domātu par tehnoloģijām, kas var tikt izmantotas un vērstas pret cilvēktiesību aizstāvjiem. Tiek izdarīts arī sankcijas pret Irānu, proti, ja runa par uh, tādu programmatūru, kas ir paredzēta komunikāciju pārtveršanai. Eiropas Savienība ir nesen izplatījusi savu Notice Connect stratēģiju, par kuru uh, mana kolēģi runās detalizētāk. Komunikācija par kiberdrošību pašlaik ir tikai sākuma posmā, un, protams, ka cilvēktiesības tiks ņemtas vērā īstenojot šo uh, veidojot šo paziņojumu. Eiropas Savienība atbalsta pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Tas tiek darīts ar Eiropas demokrātijas un cilvēktiesību instrumenta palīdzību. Pašlaik tiek īstenot apmēram 30 projekti, kur ir runa par dažādiem interneta brīvības aspektiem. Tāpat arī mēs eh, domāsim par kibercenzūru. cenzūru. Mēs labprāt sadarbosimies ar citām valstīm, kurām ir vienots, vienāds viedoklis attiecībā uz vārda brīvību un inter, inter, informācijas piekļuvi internetā. Duālās izmantošanas regula tiks eh, skatīta šī gada otrajā pusē, un mēs domāsim par to, vai eh, šī regula ir jāpielāgo, ja runa par uh, Uh, uzraudzības aprīkojumu eksportu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā. Jomā, par ko es vēlētos parunāt sīkāk, ir korporatīvā sociālā atbildība. Šī ir joma, kur uh, komisija ir uzņēmusies vadošo lomu. Mana kolēģie Dorisa ir slīma, tāpēc prezentēšu to viņas vietā. Kā jau zināt, 2011. gadā Eiropas Savienība izdeva paziņojumu par korporatīvo sociālo atbildību. Uh, un tur citas starpā bija ietverti trīs sektori, kur vajadzētu izveidot īpašas vadlīnijas. Informācija un komunikācija tehnoloģijas tika izvēlētas kā viena no šīm nozarēm. Cilvēktiesību institūta mājaslapā tika publicēts diskusiju dokuments, kā varētu īstenot šīs vedlo, vadlīnijas IKT jomā. Šis dokuments, protams, ir komentējams. Pilsoniskās sabiedrības organizācijas to var darīt līdz 30. jūlijam. Mēs arī aicināsim uh, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus uh, doties pie mums un tāpat arī iesniegt uh, komentārus par šo dokumentu mājaslapā. Šajā dokumentā ir identificēti galvenie punkti attiecībā uz ietekmi, kāda varētu būt IKT, proti tie ir problēmas saistītas ar uh, vārda brīvību, bloķēšana, filtrēšana attiecībā uz internetā ievietoto saturu. Tāpat arī te ir runa par atbildīgumu, par uzņēmumu piespiešanu uzņemties cenzoru funkciju, tāpat arī IKT izmantošana, lai vienkārši bloķētu piekļuvi internetam, lai bloķētu piekļuvi saturam, kā arī uh, mobilo telekomunikāciju bloķēšana pilsoniska nemiera laikā. Uh, tāpat arī tiesības uz privātumu, jautājumi, kas ir saistīti ar valdības piekļuvi datiem, lietotāja datu uzglabāšana un lietošana, tāpat arī anonimitātes nodrošināšana, šāks kundze pieminēja jau Ķīnas piemēru, IKT izmantošana, lai nodrošinātu uzraudzību, un, protams, arī tādi mazāk pieminēti aspekti tām, kāda ietekme varētu būt IKT uz cilvēktiesībām, proti darba tiesības, pulcēšanās brīvības, asociāciju brīvības. Jautājums, kas ir uzdots šajā dokumentā un uz kuru komisija vēlētos saņemt atbildes, ir, kāda veida vadlīnijas komisijai vajadzētu izstrādāt, lai uzņēmumi cīnītos pret šīm problēmām. Sastādot šīs vadlīnijas, komisija uh, vēlas eh, nevis eh, veidot tādu kā vīģes lapu, par ko te bija runa, bet gan veidot tādas vadlīnijas, kas būtu liederīgas un praktiskas, lai varētu stāties pretī dažādām problēmām un jautājumiem, kas ir minēti diskusiju dokumentā. Kā jau es minēju, komentārus var iesniegt līdz pat 30. jūlijam. Lielas paldies eh, Kinga kungam un tagad Andrija Glorioso. Paldies, priekšādētāji! Paldies, ka esat eh, norganizējuši šo ļoti interesanto diskusiju. Lielas paldies arī deputātei Šakē par viņas sagatavoto dokumentu. Noteikti visi lasīsim to ar lielu interesi. Lielas paldies arī Vagnera kungam par eh, viņa pienesumu. Nezinu, vai to var saukt par diskusiju dokumentu vai kā savādāk, bet jebkurā gadījumā komisija noteikti ar to iepazīsies. Es eh, sniegšu jums dažas sīkas detaļas par Nautis Connect stratēģiju. Es zinu, ka mums laika nav daudz, tāpēc es detalizēti šeit nerunāšu. Un varbūt es eh, vienkārši atbildēšu uz jautājumiem, ja jums tādi būs. Nautis Connect stratēģija izriet no kopīgā paziņojuma, ko publicēja ārlietu pārstāve Barnese Aštone 2011. gada martā. Un tātad te ir runa par rīcības plānu Dienvidvidus jūras reģionā. Šeit mēs šajos paziņojumos redzam, ka stratēģija ietver vienu darbību. Proti komisijai vajadzēja pētīt veidus, kā IKT, tā skaitā internets, var palīdzēt eh, cilvēktiesību darbiniekiem un nevalstiskajām organizācijām. Uh, it īpaši Arābu pavasara valstīs. Mēs strādājam pie šīs apņemšanās, un 2011. gadā mēs pētījām ceļus, kā mēs varētu sniegt savu ieguldījumu un kā komisija varētu nodrošināt savu pienesumu. Tas bija ļoti nozīmīgs aspekts, eh, strādājot pie šī jautājuma. Protams, ir ļoti vienkārši dubultot pūliņus. Ir jāatcerās, ka šajā jomā notiek eh, ļoti daudz kas, ir jāatcerās, ka uh, Eiropas Savienībai šeit ir iespēja nodrošināt lielu pievienoto vērtību. Tāpat arī mēs cītīgi kopā ar Eiropas ārējās darbības dienestu un arī iesaistot citus ģenerāldirektorātus eh, strādājām, lai sagatavotu rīcības plānu. Mēs ceram, ka šis plāns dos vislabāko pievienoto vērtību. Šīs darbības attiecībā uz Notice Connect stratēģiju tika jau paziņotas, to darīja Nelija Krusa, tāpat arī tas tika darīts kongresā par interneta brīvību, ko organizēja Nīderlandes valdība Hāgā decembrī. Te ir runa par to, kā varētu izmantot tehnoloģijas, tad te ir runa gan par programmatisko aprīkojumu, gan arī par aparatūru, un Te ir runa arī par to, kā šos, šīs tehnoloģijas varētu izmantot organizācijas, kā varētu vērsties pret cenzūru, kā varētu to apiet un, protams, kā varētu aizstāvēt cilvēktiesības. Otrs aspekts ir saistīts ar mācībām un arī izpratnes veicināšanu. Te ir runa par tiem cilvēkiem, kuriem būtu vajadzība izmantot šīs tehnoloģijas. Tad te ir runa par NVO konkrētajos reģionos, un mūsu sarunas ar šiem NVO mēs atklājām, ka uh, Pat tādās organizācijās, kas jau ilgu laiku nodarbojas ar cilvēktiesībām, tehnoloģiskās zināšanas vai arī izpratne par to, kā izmantot IKT um, drošā veidā, ir, um, nu, vēlēšos teikt, izteikties diplomātiski diezgan zemas. Um, mums vēl ar vienu ir daudz organizāciju, šeit nevēlos saukt vārdus, jo tam nav jēgas. Vēl ar vienu ir daudz dažādu organizāciju, pārāk daudz šādu organizāciju, kas, piemēram, glabā eh, kontaktdetaļas, eh, tad ir runa par kontaktinformāciju par viņu aktīvistiem, tad par cilvēktiesību aktīvistiem, vienkārši glabā datorā. Un tad, kad šie datori tiek konfiscēti, jeb kādu iemeslu dēļ, un tad, kad uh, režīms tos konfiscē, tad režīmam ir vienkārša piekļuve visai kontaktinformācija par šiem cilvēktiesību uh, aktīvistiem, un tas noteikti apdraud šo personu drošību. Uh, Tad ir kāda vienkārša anekdote. Pirms kāda laika es runāju ar vienu uh, eh, NVO, ar vienu pārstāvi no kādas NVO, un es viņam norādīju, ka šāda praksa ir bīstama. Viņš atbildēja, ka nu, tā nav nekāda problēma, man ir uz uh, datora parola uzlikta. Nu, godājumie sanāksmes dalībnieki, tā noteikti nav vajadzīgā drošība, ar to mēs drošību nenodrošināsim. Ja ir runa par um, šādiem režīmiem, tad uh, ir jāatcerās, ka šie režīmi izmanto ļoti augstas tehnoloģiskas zināšanas. Viņi šādas pasvardus, šādas paroles var uh, laust vienā mirklī. Kopā ar uh, Enterprise ģenerāldirektorātu mēs strādājām pie šiem jautājumiem. Mans kolēģis jau runāja par šo tematu. Uh, Es vēlētos komisijas vārdā vēlreiz atkārtot, ka mēs labprāt saņemtu komentārus par šo diskusiju dokumentu, kas ir publiskots tiešsaistē. Tāpat arī mēs vēlētos kopā ar Eiropas parlamentu nodrošināt labāku sadarbību. Es ļoti uzmanīgi noklausījos Bena Vāgnera prezentāciju par starppakāpojumiem, un par sadarbību starp dienestiem, mēs noteikti darīsim visu iespējamo, lai nodrošinātu labu sadarbību. Sadarbība iet arī tālāk, te ir runa par sadarbību starp Eiropas Savienību un dalību valstīm, par sadarbību ar trešajām valstīm. Un, protams, arī komisijai ir jāuzņem zināmi pienākumi, mēs noteikti tos arī veiksim. Uh, Arī, protams, ārē, Eiropas ārējās darbības dienestam ir savi pienākumi, un mēs noteikti sadarbosimies ar dienestu, lai šos pienākumus izpildītu. Tāpat arī pienākumi ir dalība valstīm, tā lai varētu nodrošināt koordināciju un saskaņu. Tāpat arī nevajadzētu pārprast to, cik tālu dalība valsts var rīkoties, lai vērstos pret šīm problēmām. Ir mm, tādi tirzniecības jautājumi, kas iespējams paliks Eiropas Savienības kompetencē, un noteikti, ka visiem iesaistītajiem vajadzētu to apzināties. Ja visiem tas ir pilnīgi skaidrs, tad noteikti mēs varētu arī rast labāku veidu, kā sadarboties. Nākamais, trešais aspekts, pie kā mēs strādājam. Šis nosaukums varbūt nav pats labākais. Mēs to saucam par Eiropas um, situacionālo apziņu, situational awareness. Mēs uzskatām, ka komisijai ir vajadzīga labāka informācija par to, kas notiek uz vietas. Varbūt šis termins nav īpaši precīzs, bet tas būs noteikti diplomātiskāks. Tad eh, to, kas notiek problemātiskajās valstīs. Mēs visi zinām, kuras ir šīs problemātiskās valstis. Nav jēgas šeit saukt tās vārdā vajadzētu nodrošināt eh, piekļuvi internetam. Tad, kad Ēģiptes valdība, tad, tad bijusī mm, Ēģiptes valdība Mubaraka režīma laikā centās atslēgt internetu un no, mm, nenodrošināt šo piekļuvi internetam, tad m, mm, bija organizācija, kas kontrolēja m, to, kāda ir šī piekļuva internetam. Šī informācija tika nodota centram Amsterdamā, uh, un tas eh, nozīmē, ka šīs organizācijas uzreiz zināja to, kas notiek. Nu, varbūt tā nebija visās Eiropas institūcijās vai dalībvalstīs. Tieši tāpēc šeit parādās labs veids, kā veidot tiltus ar šo privātu organizāciju, kura var kontrolēt to, kas notiek uz vietas. Šī informācija mums ir vajadzīga, un šī informācija ir jāieliek pareizajā kontekstā ļoti eh, līdzīgs eh, mēģinājums atslēgt internetu notika tuvajos austrumos. Šitas bija apvienotajos Arābu Emirātos pirms gada, 2010. gadā. No ārējās perspektīvas šķiet, ka notika tieši tas pats. Lai saņemtu sakarus eh, internetā no šīs valsts, mm, nevarēja neko izdarīt, nebija iespējams šādus sakarus nodrošināt. Te bija runa par uh, jūras kabeli, kas vienkārši tika tehniskas kļūmas dēļ pārgrieztas. Mums ir jādomā par to, kā reaģēt šādās situācijās. Mums ir jāsaprot konteksts. Piemēram, ja mēs zināsim, ka Ēģipte ir tāds vienkāršs gadījums, mēs zinām, kas notika Ēģiptē, mēs visi saņēmām ziņojumus, bet eh, šī situācija nevienmēr ir tik vienkārša. Mums ir jāskatās no tehnoloģiskās perspektīvas, kas notiek, ja, piemēram, internets nav pieejams, vai arī um, kādi interneta sensori nedarbojas. Nu, pastāv visas tehnoloģiskās iespējas pārbaudīt, eh, kas notiek konkrētajā valstī attiecībā uz internetu. Uh, bet šo informāciju savukārt vajadzētu apkopot, salikt kopā ar cilvēktiesību NVO sniegto informāciju. Tas nozīmē, ka mums uh, būtu vislabākā izpratne par to, kas notiek, proti, ka šis internets atslēgts tāpēc, ka režīmam nepatīk tas, kas notiek uz vietas. Mums vajadzētu domāt, kā mm, sniegt uh, Eiropas lēmumu pieņēmējiem šāda veida kapacitāti. Pašlaik mēs runājam ar eh, iesaistītajām pusēm, mēs runājam arī ar komisijas pārstāvjiem, runājam ar kolēģiem ērējās, Eiropas ārējās darbības dienestā, kas ir atbildīgi par šādas informācijas apkopošanu. Mēs apsveram iespēju organizēt semināru, un, ja jūs tas interesē, mēs labprāt jūs uz to uzaicināsim. Mēs domājam, ka 2012. gadā laikā no oktobra līdz decembrim vajadzētu organizēt darba grupu, tā lai dažādi veidi cilvēki, gan valsts, gan arī privātajā sfērā, kas strādā pie šī jautājuma, varētu sanākt kopā un arī tādā veidā mēs varētu izvairīties no darba dubultošanās. Praktiskā ziņā, ko tad tas nozīmē? Kādā veidā mēs plānojam šos uh, mūsu darbības plāns izpildīt? Tas, kas attiecās uz um, pirmo un otro aspektu, proti aparatūras un programmatūras izmantošanu un izpratnes veicināšana, tad mēs uh, vēlamies izmantot instrumentu, ko pieminēja arī mans kolēģis no Eiropās ārējās darbības institūta, tātad tie runa par cilvēktiesību instrumentu. Pirmo reizi 2012. gadā te ir iekļauts īpašs mērķis, tad cīņa pret cenzūru. Te ir runa par vispārēji akceptētiem projektiem. Tie runa arī par digitālo drošību, konfidencialitāti, koordināciju un tā tālāk. Tas nozīmē, ka pirmo reizi Eiropas demokrātijas un cilvēktiesība instruments ietver īpašu budžeta pozīciju, kas ir paredzēta šim mērķim. No 20 miljoniem eiro, kas ir paredzēti šim mērķim šajā instrumentā, 3 miljoni ir īpaši paredzēti cenzūrai vidējā un garākajā termiņā mēs paļaujamies uz savām pētniecības programmām IKT jomā. Gribētu pieminēt divus piemērus. Mums ir uh, vairāk ideja, bet es gribētu pieminēt divus piemērus. Mēs vēlamies nodrošināt iespēju projektiem un NVO, kas vēlas notestēt uh, savu programmatisko nodrošinājumu, Mēs vēlamies viņiem sniegt interneta testēšanas ierīci, ko finansē mūsu pētniecības programmas. Un tātad, ja šī programmatūra tiek nodrošināta cilvēktiesību aktīvistiem, pat ja tā nav komisija, kas tieši to finansē, tad, ja rodas problēmas ar šo programmatūru, Tad, tad, ja šeit ir kaut kādas programmēšanas kļūdas vai projektēšanas kļūdas, tad konfidencialitāte netiek nodrošināta. Nu, šāda programmatūra noteikti būtu jāpārbauda pirms tā tiek eh, izplatīta cilvēktiesību aktīvistiem. Programmatūras kļūmes nozīmē to, ka tiek pazaudēti dokumenti. Un eh, šādas programmatūras kļūdas, kas eh, nenodrošina konfidencialitāti, īstenībā ir dzīvības un nāvis jautājums. Vēl kāds vēl kāda iespēja, ko mēs varētu nodrošināt savos projektos, ir uh, NVO un PPP uh, nu, nodrošināt iespēju pārbaudīt kopienas tīklus. Te ir runa par tādiem tīkliem, kurus centralizēti nekontrolē. Mēs zinām, ka Sīrijā cilvēktiesība aktīvisti izmantoja šādus uh, tīklus, lai komunicētu savā starpā un lai viņus, viņus nosūtot jau informāciju nepārtvertu režīms. Eiropas komisija jau runāja par dažādiem projektiem, par naudu, kas tiek sniegta no Eiropas Savienības uh, fondiem. Kas attiecas uz pēdējo uh, darbību, tātad situacionālo izpratni, pašlaik priekšēdētājs kundze Mēs esam projektēšanas posmā, taču pirmkārtām esam uzsākuši pavisam drīz publiskosim pētījumu, ko finansē no Eiropas Savienības līdzekļiem un kurā tiks eh, pētīti eh, līdzekļi un metodes, lai nodrošinātu interneta brīvību. Mēs apsveram, vai vajadzētu to iekļaut eh, konkurētspējas un novatoriskumu programmā, lai varētu atbalstīt šādu platformu bet es vēlētos uzsvērt, ka komisija pašlaik to tikai apsver. Tas nozīmē, ka komisija nav apņēmusies to darīt. Es ceru, ka es izteicos pietiekami skaidri. Paldies par jūsu pacietību un labprāt arī atbildēšu uz jautājumiem. Uh, for... Lielas paldies, saka Lofbīlērs kundze, par jūsu visaptverošo detalizēto paziņojumu. Es tikai gribētu nedaudz pakomentēt arī Kinga kunga sacīto. Jūs sacījāt, jums ir vēl mm, nenoteikts eh, termiņš. Mēs varam nākt klāt. Sen priekšlikumu es gribētu atgādināt, ka mēs strādājam pie uh, ziņojuma par uh, uzņēmumu tiesībām varbūt jūlijā vai uh, Vēlāk, eh, septembrī, oktobrī mēs eh, pabeigsim darbu pie tā, referents ir Hovits, un tad mēs varētu redzēt, paskatīties, kā šai ziņā mēs varētu sadarbot. Gloriozo kungs, eh, jūsu visaptvarošas darbs, ko jūs īstenojat, man mm, lika atcerēties, ka cilvēktiesība NVO, ar kuram mums ir sadarbība, mums stāstīja, ka viņiem ir apmācība, uh, ar eh, cilvēktiesību aktīvistiem dažādās valstīs, lai palīdzētu viņiem savu darbu īstenot. Te es vienkārši gribēju norādīt, ka NVO ir svarīga loma arī politisko aktivitāšu izvēršanā. Cilvēkiem ir svarīgi iemācīties, kā viņi var izmantot internetu, lai sevi aizsargātu, bet tā ir tāda sava veida, kā negatīva spirāli, ka tikko uh, valdība uzzina par tādu iespēju, tad tas tiek uzskatīts par obligāto apmācības programmu. Man ir daži jautājumi, tie ir visnotaļ specifiski. Working. Bet, nu, tie ir man uz mana darba galda, manā biroja. Jūs sacījat par to, ka mums vajadzētu aizliegt eksportu tām valstīm, kas uh, pārdod visļaunāko tehnoloģiju viena, tikai viena lietojuma tehnoloģija. Es domāju, kā mēs varētu attainot ziņojumā. Manā skatījumā tas tā ir minimāla prasība. Un tālāk par divējādi lietojumu tehnoloģiju. Es esmu no Vācijas, mēs visi zinām, ka Siemens pastāv jau paudzēm un tas ļoti labi darbojas tirgu tehnoloģijas izstrādē labiem vai ļauniem mērķiem, un Siemens apgalvo, ka tehnoloģija ir neitrāla. Un e, ir e, daži, viņi ir pārdevuši e, dažus segments no sava uzņēmu, uzņēmumiem citiem, kas vēl ir aktīvi šajā nozarē. Un tā esot divu lietojam tehnoloģiju. Taču man problēma ir tāda, ka no Vācijas viedokļa uzņēmumiem ir tikai jāreģistrē tas, kāda veida tehnoloģija viņu eksportē, bet viņam nav nepieciešama īpaša atļauja, tad ja viņi arī eksportē ieročus. Es nezinu, kāda ir situācija citās dalībvalstīs, bet mums būtu uh, Jāsaka, ka tās valstis, kas eh, atbalsta, tas uzņēmums, kas eh, ekspertē dubult eh, divējādi veidojumu tehnoloģiju, būtu jāskata no šī viedokļa. Varbūt mēs varētu šo trūkumu novērst Eiropas līmenī. Jūs, piemēram, ierosinājat lielāku caurskatāmību. Jā, un es saprotu. Uh, Varbūt uzņēmums pārdod tīklu vai mobilo tehnoloģiju visam, visai valstī. Un tātad tas nāk par labu patērētājiem, taču valsts var to izmantot arī eh, saviem negatīviem mērķiem, par to ir vērts padomāt. Un tad vēl vispārīgs jautājums. Vai ir tāda kā kustība dažu uzņēmumu vidū, uzņēmēju vidū, kas šo problēmu risina, ka šīs, šie uzņēmumi paši nevēlas būt saistīti ar šādām rīcībām. Piemēram, izpildu direktors kādā uzņēmumā sacīja, ka viņiem ir misija tikt ārā no šī netīrā stūra, ja tā varētu sacīt. Es domāju, nākot klājā ar publikāciju, jūs rīkoties pareizi, vai pastāv kādas debates, eh, varbūt kādi uzņēm, uzņēmumi šai ziņā izvērš institīvas. Nu, šādi ir mani jautājums. Neredz, ka vēl kāds deputāts vēlētos uzdot jautājumu, bet ņemot vērā to, ka laika vairs nav daudz, Vāgneru kungs varētu atbildēt, un tad arī Marietje. Ja Jūs varētu atbildēt uz jautājumiem un tad arī, tā sakot, rezumēt šīs diskusijas. Tad kurš vēlas sākt? Lūdzu, Vāgner kungs. Um... Jā, protams. Sākšu no pēdējā jautājuma. Ir vairākas institīvas, kas man ir pazīstamas korporatī, korporatīvajā nozare. Tā ir globālā tīkla institīva, vispazīstamākā. Nelēma ar šīm institīvām ir tā, ka pat laban ne īpaši daudz uzņēmumu ir izšķīrušies piedalīties šajā operācijā. GNA vēl ar vienu ir tikai sākums, tādēļ vēl ir citas institūcijas, kuras nesaukšu vārdā, taču arī tās ir pietuvināšai tendencei. Tad vēl ir citas institīvas, kas tiek izskatīts, dažas ir produktīvākas, citas mazāk produktīvas. Uh, Es domāju, ka katram izpildu direktoram ir pašsaprotami, viņš nevēlētos tikt saistīts ar šīm tehnoloģijām, taču katreiz, eh, kad ir runa par eh, galīgo rezultātu, tad ir grūti pārliecināt uzņēmums no politiskā viedokļa un eh, kā ir vērts uh, Uh, zaudēt uh, ienākumu daļu, ņemot vērā, ka šādi tiek sniegs ieguldījums cilvēku tiesību īstenošanā. Tad vēl ir problēma ar licenšu izsniegšanu, saņemšanu. Es domāju, šis jautājums ir jāapspriež gan Eiropas līmenī, gan dalībvalstu vidū, un tas ir ilgstošs process. Šis uh, aspekts uh, cilvēku apziņā ir visnotaļ jauns, un tātad tas jārisina sākot no tā. Es domāju, tuvākajos mēnešos un gados uh, būs redzams, vai ir reāla politika, politiska atbildes to. Vācijas parlamentā bija ļoti interesanti jautājumi par šīm tehnoloģijām. Deputātu jautājumu cita starpā uzrādīja to, ka eksporta garantijas tika sniegtas uzraudzības tehnoloģijām. Tas ir problemātiski, uh, Un tas rada daudz citas problēmas, bet būtībā tas ir tikai politikas dabas jautājums, kas būtu tālāk jāattīsta, un atbildes to nav vienkārši. Nezinu, vai vēl kāds specifisks jautājums, es tikai vēlos pateikties abiem runātājiem, no, nu, gan eh, runātājiem no Eiropas ārējās darbības dienesta. Uh, Eh, gan no ārlietu komitejas atzinuma sagatavotājs. Paldies par jūsu atbildēm komentāriem. Paldies! Es saku, nākošā runātāja, diemžēl mums nav daudz laika diskusijām. Es domāju, ir svarīgi turpināt diskusijas un pavisam skaidri noskaidrojam, kad un par ko, kurā brīdī mēs runājam. Es esmu dzirdējis daudz ideju, daudz iespēju piemēram, korporatīvā sociālā atbildība, un es domāju, ir svarīgi uzņēmumiem apzināties savu atbildību. <clears throat> Bet te mēs konkrēti runājam par ārējo darbību. Un tas ir staisīts ar veselu virkni citu noteikumu, likumu komplektu, kas vēl ir jāievieš. Un tad vēl ir likumu ārpus eh, likumu iespējas eh, uz situāciju ārpus Eiropas Savienības eh, robežām. Ja mm, mēs darbojamies tikai ar saviem uzņēmumiem, vai mēs varam piespiet tos ievērot mūsu tiesību aktus arī tad, kad tie darbojas trešās valstīs. Tātad šos jautājumus ir vērts skatīt dziļāk, un lai cik augsts es vērtētu šo uh, informācijas apmaiņas, eh, ideju. Svarīgi, lai arī Eiropas komisija un ārējās darbības dienas kaut ko darītu šai jomā, jo viena no lietām, kas parādījās šodien, bija diskusijas par divējādu lietojumu, un te termiņš priekšlikumu iesniegšanai bija līdz 2011. gada 31. oktobrim. Es nācu klajā ar piecu lapas pušu lielu priekšlikumu, un man šķiet neviens ar to vairs tirzniecības ģenerāla direktorātā nenodarbojas, un mēs vēl vien gaidām uz ziņojumu, iespējams, ka tas nāks, klātā, tik, nāks klājā tikai rudenī. Un ja jūs paraugāties, cik ātri mm, šis uh, process virzās tālāk. Ja jūs padomājat par eh, pilsonisko sabiedrību uzņēmumiem, kas ir veltījuši savu laiku, lai nāk klajā ar saviem priekšlikumiem, un to, ka gaismas eh, ātrumā attīstās tehnoloģija, un cik ātri Eiropas komisija nāk klajā ar saviem priekšlikumiem, tad eh, skaidrs, ka te ir problēma. Un te arī nav vēl iezīmēts budžets Eiropas demokratizācijas instrumenta tehnoloģijas jautājums jāiekļaut cilvēku tiesību jomā, piemēram, tas varētu būt viens no novērtējuma kritērijiem jaunajām dalībvalstīm, äh, eh, dalībvalstīm ar kurām risinās iestāšanās sarunas. Es ceru, ka mēs savu darbību varētu apvienot, sadarbojoties. Un vēl komentārs par eh, uzņēmumu eh, darbību, piemēram, rīcības kodeks, taču mūsu skatījumā ar to nepietaktu. Mums būtu jānodrošina zinām caurskatāmīgi, lai mēs redzētu, ko reāli uzņēmumi dara salīdzinot ar to, ko viņi ir solījuši. Un tad mums ir jābūt arī realistiski noskaņotiem. Uzņēmumu mērķis ir gūt pēļņu, un uzņēmumi mums jāapzinās neuzskat, ka viņa galvenā atbildība ir veicināt cilvēku tiesības. Uzņēmumu tā, uzņēmumu tā tad to neuzskat par savu prioritāti, kaut arī tā ir Eiropas Savienības prioritāte. Eiropas Savienība vēlas būt uh, karognesēji cilvēku tiesību jomā, taču uzņēmumiem ir citāds ieskats, un tas mums jāapzinās. Un mēs arī bieži dzirdam no uzņēmumiem, ka viņu tehnoloģija mērķis nebija Uh, īstenot cilvēktiesību pārkāpumus. Taču mums jāskatās, kā šīs tehnoloģijas tiek izmantotas, kādas ir tehnoloģiskās prasības un kā tiek ievēroti tiesību akti. Patiesībā Eiropas tiesību akti pieprasa, lai uh, uzņēmumi sadarboties ar policiju, ka, piemēram, var uh, izmantot tehnoloģijas, e, tad jā, kāds bērns pazūd vai ir jāīsteno izmeklēšana. Kā mēs zinām, e, mobilo tālruņu tehnoloģija ļauj e, lokalizēt kādu cilvēku, piemēram, šo pazudušo bērnu. Un Eh, cilvēki nevar nodrošināt savu tiesību ievērošanu, jo visi eh, pakalpojumi tiek uzskatīti par vienāda līmeņa nozīmes pakalpojumiem. Es ceru, ka mm, mēs eh, varēsim sadarboties un tas, tā būs atbilde uz problēmām, ka mums būs iespēja būt par līderiem Eiropas Savienībā, ja mēs to vēlēsimies. Un e, daudzos gadienos ieguvējis ir abas puses, gan cilvēktiesības, gan uzņēmumu. Jo brīvāk sabiedrība, jo vairāk runas brīvības, jo vairāk uh, pieejas informācija, un tas arī tūlīt paver iespējas uzņēmumiem gūt pēļņu. Ja mēs paraugāmies uz cilvēku tiesību aspektu šādā kontekstā, tad es domāju, mēs varam iesaistīt arī uzņēmus. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji. Tas bija arī ļoti labs galavārds šai sēdē, un es ceru, ka mums um, būs iespēja apmainīties viedokļiem uh, biežāk, un es zinu, ka jūs ziņojums. Uh, būs AFET komitejā, jā, un tad arī starptautiskās tirzniecības komiteja nāks klajā ar savu atzinumu, un uh, grozījuma iesniegšanas termiņš ir augusta beigas. Ja komisija nevēlas vairs izteikties, saka priekšstādātā, tad pateicos visiem līdz ar to sēdi. Beigusies šodien un rīt atsāksim darbu pulksten deviņos.